ticam, ka abas puses, gan Arktiskā padoma, gan Eiropas Savienība iegūtu no tā, ja Eiropas komisija kļūtu par pastāvīgu novērotāju padomē. Mēs varētu labāk koordinēt mūsu programmas un politikas, izmantojot Arktiskās padomas struktūras. Vietējās tautas, vietējie iedzīvotāji ir ļoti būtiski. Mēs ar viņiem vēlamies veidot plašu dialogu. Uh, balstoties uz mūsu plašo politiku, kad mēs atbalstām vietējos tautas un iedzīvotājus. Pirmā tikšanās ar uh, visām vietējo tautu asociāciju pārstāvjiem bija uh, notika Briselē martā. Pavisam īsi gribētu pieskarties dažām jomām, kurās, manuprāt, Eiropas Savienība varētu praktiski palīdzēt, palīdzot vidas pārvaldību, uh, jūras uh, vidas pārvaldību un arī atbalstīt arktiskās padomas darbu. Pirmkārt, šie te klimata ietekmētāji, piemēram, ogleklis kā piesārņotājs vai metāns, kas um, varētu būtiski ietekmēt klimata pārmaiņas, um, ne tikai ogļu dioksīds, tas ir um, tātad uh, klimata pārmaiņas Arktikas reģionā pieprasa, ka, uh, tik, ka mēs rīkojamies uh, šajā jomā. Eiropas Savienība atbalsta Arktiskās padomas uh, centienus, uh, lai risinātu šos jautājumus, bet, protams, nevar uh, um, mazināt pūliņus uh, CO2 izmešu samazināšanā. Forces and air pollution generally in the context of the convention. Un arī jāmin ir uh, gaisa piesāņojuma konvencija, kas uh, aptver visu ziemeļu puslodi. Un tas izpaužas arī Eiropas Savienības vīdas likumdošanā. Otrs svarīgais uh, punkts ir uh, problēma izvērtēšana, lai mēs varētu labāk izprast vīdes uh, tendences, kas šobrīd attīstās. Un šeit ir jāmin Arktikas monitoringa tīklus, kas um, ir Arktiskās padoms ietveros komisija uzskata, ka jāatbalsta starptautiskā sadarbība, Uh, šajos monitoringa tīklos. Un mēs vēlētos izvairīties no dubultošanās. Mēs vēlētos labāk izmantot finansējumu šiem mērķiem. Komisija un Eiropas vidas aģentūra ir uzkājuši daudz gadu pieredzi uh, darbojoties uh, ar datiem un daloties ar informāciju, un mēs strādājam, lai šos datus padarītu uh, Uh, pieejams uh, šim monitoringa tīklam. Otra joma ir integrētā jūras politika. Pirms trim gadiem komisija pieņēma integrēto jūras politiku. Kopš tā laika jaunās politikas pieejas rezultāti jau ir redzami Eiropā. Integrētā jūras politika balstās uz uh, to, ka uh, katrs jūras reģions ir unikāls un tam ir vajadzīga uh, īpaša uh, uzmanība, iesaistot visas uh, iesaistītās puses. Mēs saprotam, ka daudz problēmas, kas uh, skar Arktiku, ir uh, ar izcēlesmi citur, arī Eiropas Savienībā. Mēs uh, saprotam, ka šī integrētā jūras politika varētu uh, dot rezultāts arī Arktikas reģionam, un mēs labprāt palīdzēsim šajā jomā. Liels paldies par uzmanību! Grazie, doktor Reynolds. Eh, possiamo allo... Paldies, eh, doktoram Reynoldsam. Tagad varam sākt diskusiju. Gālerkungs ir uh, referents. Viņš uh, sāks diskusiju. Lūdzu, Gālerkungs. Paldies, priekšsēdētājkungs. Es drīzāk gribētu noslēgumā uzstāties, apkopojot visu teikto, bet tagad gribētu uzdot pāris jautājumus ekspertiem. Un sākumā liels paldies par šo pārskatu, ko jūs mums sniedzāt. Un no vienas puses jūs jau iezīmējat to, kas klimata pārmaiņu dēļ notiek kādas ir sekas iespējamiem jūras ceļiem, bet no otras puses arī tas, ko jūs teicāt par um, to, kas uh, pat laba uh, notiek uh, un kā rīkojas šī reģiona valstis un kādas politikas tās īsteno. Tātad Arktikas padomas valstis. Raugoties tādā perspektīvas redzējumā, būs izmaiņas klimata pārmaiņu dēļ, kuģu kuģošanas ceļi mm, tiks atvērti un mm, būs jāuzdod jautājumu par vidas aizsardzību šajā telpā, kā arī, ja klimata pārmaiņu dēļ mm, būs iespējas iegūt naftu un gāzi un tās atvieglos. Kāds iespējas tam būs uz pārvaldību tur? Vai pietiek ar tagad esošajiem juridiskajiem risinājumiem, tātad ANO konvencija par jūras likumdošanu un vai tas būs punkts, kas turpinās būt nozīmīgs? Kādus tiesiskos ietvars jūs redzat? Un kāda varētu būt iespējamā sadarbība? vai arī jūs redzat nepieciešamību pēc gluži jaunas tiesas risinājuma nepieciešamības? Un it īpaši arī Eiropas Savienības loma šai sakarā. Mēs arī esam tie, kas nosaka likumdošanu, un mūsu likumdošana jau nu vismaz tagad netieši ietekmē šo reģionu. Un pat arī, ja mēs, mums pašiem nav tur tādas uh, piekrastas līnijas, bet nu kādu lomu jūs redzat īpaši Eiropas Savienībai? Grazie, onorevole Galer. Mm, paldies Gāler kungam. Jakons Sārī kundze būs nākošā runātāja. Lūdzu jums 5 minūtes laika. Jo, kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Profesori. Paldies, priekšsēdētāji. Profesora Inga Mundarsons teica, ka mums nav vajadzīga ātri risinājuma. Es domāju, ka šis ir tas gadījums, bet kas mums ātri ir vajadzīgs, mums ātri ir jāveido uzticības gaisotne, lai dažādi teritoriālie strīdi nemaz neparādītos un lai nesāsinātos situācija. Daudz domā, ka uh, ziemeļos ir kaut kāds Eldorado, un uh, lai izdzīvotu, mums ir vajadzīga vēl puse planētas, un uh, puse šo planētas resursu it kā esot uh, šajā ziemeļreģionā, un tāpēc visi cenšas doties uz turienu pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc šobrīd šī uzticības gaisotnes veidošana ir ļoti būtiska. Man ir ideja, protams, tā nav mana ideja, tā jau ir uh, slavena ideja, un arī Hillary Clinton par to ir runājusi. Tātad eh, attiecībā uz uh, Arktikas reģionu mums būs jāveido pilnīgi jauns starptautiskās sadarbības modelis, jo uh, mēs tagad redzam, ka kaut gan uh, Arktiskās padomas loma ir jāstiprina, tam tomēr šai institūcijai nav pietiekama uzticamība. Un ko jūs par to domājat? Vai būtu iespējams, ka mēs izveidotu starpdisciplināru izvērtas e, grupu, tātad zinātnieku grupu, kas varētu izvērtēt e, klimata pārmaiņas, tā kā mums ir šis klimata pārmaiņu panelis, un šī grupa varētu izvērtēt Arktikas reģionu un izteikt priekšlikumus likumdošanai un citiem jautājumiem, e, tātad ieteikt priekšlikums par to, ko šajā reģionā vajadzētu darīt. Uh, Tātad šie strīdi un uh, uh, pretenzijas, teritoriālās pretenzijas, lai tas nesāsinātos. Tātad šāda neatkarīga ekspertu grupa varbūt šeit būtu noderīga. Un otrkārt, um, ļoti svarīgi ir saņemt aizvien vairāk informācijas. Un tāpēc būtu varbūt laba doma veidot Arktikas informācijas centru. Šāds centrs gan jau pastāv Rovaniemī, Lapzemē, un uh, varbūt mēs varētu padomāt, ka šāds Arktikas centrs varētu būt, un tas varētu būt informācijas centrs, kā informācijas apmaiņas punkts uh, visiem ieinteresētiem. Paldies! Grazie, onorevole. La parola alla... Paldies! Tagad uh, Janstrāms kundze lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, kungs. Es biju Hamburgas pavalsts valdībā un mēs nodarbojamies ar ekonomikas jautājumiem. Un būtiskākais ir Hamburgas ostas jautājums. Lielākā osta Vācijā ir Hamburgā un otra lielākā Eiropā. Un pagājušajā gadā zīmā vēl logu uh, kuģu kompānija pirmoreiz pārbaudīja, izvērtēja, vai tas ir iespējams, un ar ekonomikas ieguvumu šo ziemeļu uh, rietumu um, ceļu starp Eiropu un Āziju izmantot. Un tādēļ uh, mans jautājums, vai ir iespējams to pārveidot par tādu uzticamu alternatīvu, un kā Eiropas Savienība varētu ilgtermiņā attīstīt šo jūras ceļu, kas būtu ļoti nozīmīgs mūsu ekonomikai nākotnē. Un arī no nu, tā principā, kāda tad ir nozīme, kādas ir iespējas Eiropas Savienībā mm, tajās dažādajās, dažādajās iestādēs un dažādajās formos, kas nodarbojas ar Arktikas jautājumiem. Paldies. Nākošā jautātāja būs Lūzinga kundze. Guva vārdā 5 minūtes. Mikro. Jā, tagad ir ieslēgts mikrofons. Vēlreiz paldies par būtisko informāciju. Mēs sākam nodarboties ar šiem jautājumiem, kas ir jauni un nākotnē būs ļoti nozīmīgi. Es nosīju daudzas analīzes. Uh, kurās, nu, nedaudz pretrunā Monacona kunga prezentācijai tiek uzskaitīti daudzi iespējamie konflikti, ka a, tas var, tā varētu būt vieta, kur sadurs ģeopolitiskās intereses un ļoti tā izteikti. Būtu iespējami arī civili konflikti un tieši Eiropas Savienība varētu uzņemties tādu nozīmīgu, labu, pozitīvu lomu. Nesenā naftas eh, noplūdes katastrofa Meksikas jūras līcī prasa moratoriju naftas ieguvēja Arktikas reģionā. To prasa, piemēram, WWF. Ko jūs domājat par šo priekšlikumu? Un Gāler kungam. Es vēlos uh, uzdot jautājumu, vai pastāvošie risinājuma noteikumi ir pietiekami, mums vajadzētu radīt uzticības atmosfēru un norādīšu uz to, piemēru, uh, kāds uh, ir Antarktīdas risinājumā sasniegts. Un vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu radīt analogu risinājumu? Tur, piemēram, militārs uh, operācijas un vingrinājumi un arī izēvielu ieguvi ir aizliegta. Šie noteikumi līdz šim tiek noraidīti, noraida piekrasts valsts. Un tad ir mans jautājums, vai tā nebūtu tomēr labākā iespēja, tādas iespējams konflikts jau tiem vēl nesākoties uh, izslēgt un radīt nemilitarizētu zonu Arktikā. Grazie, onorevole Lēzing. Paldies, Lēzingas kundzei. Tagad Kovalkungs 5 minūtes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W wystąpieniu przedstawiciela. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad komisijas pārstāvis teica, ka Tātad viņš stāstīja mums par tautām, kas dzīvo Arktikas reģionā, un viņš teica, ka bija pirmā sanāksme ar vietējo iedzīvotāju pārstāvjiem. Tātad tā jau ir notikusi, un mans jautājums ir, ko šīs te asociācijas vēlas. Uh, kādas ir viņu vēlmes un ko mēs domājam par viņu vēlmēm vai vajadzībām. Lūdzu, sniedziet konkrētus piemērus, jo es vienkārši gribu pārliecināties, ka mēs uh, viņus tiešām ņemam vērā, ka mēs viņus respektējam. Un mans nākamais jautājums ir, kādas ir attiecības starp šīm vietējo tautu grupām. Citas valstis, ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis, bet uh, tur ir arī citas valsts, tātad kādas ir attiecības starp šiem vietējiem iedzīvotājiem, to grupām un valstīm, kuras atrodas Arktikas reģionā. Un arī kāda ir Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz šo vietējo iedzīvotāju vēlmēm. Paldies! Grazie, onorevole Koval, la parola. Paldies, eh, Koval kungs, Jātimākie kundze, kur ir uh, Alde Anreferenta. Viņai 5 minūtes, lūdzu. Šajā puheenjohtaja. Paldies. Es vēlētos pateikties referentam Gāleram par eh, šī semināra organizēšanu, šīs uzklausīšanas organizēšanu. Diskusijas par arktisko reģionu Eiropas Savienības iekšēnē, ne tīpaši parlamentā, ir patiešām vajadzīgas. Parlamentam ir aktīvi jādarbojas šajā jomā, tām ir jāpiedalās diskusijās un arī jāizvirza pašam savas iniciatīvas. Šeit jau tika uzsvērts kāda ir eh, klimata pārmaiņu nozīme Arktiskā reģiona izmaiņās. Mums ir jāņem vērā arī dažādi ietekmes uz vīdi izvērtējumi un teritoriālajie izvērtējumi. Vēlētos izvirzīt arī otru prioritāti, proti vietējo iedzīvotāju tiesības. Vēlētos īpaši pieminēt eh, sāmu iedzīvotājus, kas eh, dzīvo Somijā, labzemē, un viņu tiesības noteikti tiks skartas ar šāda veida politiku. Šajā gadījumā dalība valstis, tā skaitā arī Eiropas Savienība, nedrīkstētu teikt, ka tās vispār nav darbojošās šajā jomā. Mūsu darbība ir jāuzlabo, mums ir jānodrošina pastāvīgs dialogs ar sāmiem un ar pārējām dalību valstīm. Nebūs iespējams pieņemt politiskus lēmumus, vispār neieklausoties cilvēkos, uz kuriem šī politika attiecas. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedoklī par šādu regulāru dialogu. Kas tiek darīts šāda dialoga organizēšanas labad? Trešais, ko vēlējos teikt. Mana draudzene Līza Jakonsārī no kreisā flanga teica patiešām viedus vārdus, un es vēlos atbalstīt viņas idejas par Arktiskās informācijas centra attīstību. Tas, ka tas atrodas eh, Rovaniemi, kur atrodas arī citas svarīgas iestādes, noteikti ļautu veicināt eh, arktiskā tīkla vajadzību izpildi. Ir jāatcerās, ka uh, Pastāv arī universitāti, kas var nodrošināt plašus starptautiskus tīklus, var nodrošināt pētniecības darbu. Tas nozīmē, ka šāda sinerģija būtu patiešām noderīga. Paldies! Un tagad uh, man diemžēl nākošajiem runātājiem jāsamazina uz pusi runas laiks jo tik daudzi vēl ir ieradušies šajā uzklausīšanā. Un bez tam uh, referentam jādodas prom 10.30, kā arī uh, referenti vēl arī uzstāsies. Prodīkungs divas ir pusminūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī uzklausīšana ir ārkārtīgi nopietna un nozīmīga. It īpaši ievērojot uh, to, ka jādomā par uh, izēvielu krājumiem. Krievijas federācija, Putina iedvesmot uh, Ziemeļpolā uzvilka savu karogu tieši tāpat tā kā dzīvnieki to, teiksim, teritoriju iezīmē. No šī brīža varēja teikt, ka Atsevišķās valsts eh, izvirza viņu uh, prasības, uh, lai tām būtu tieši pieeja dabas resursiem, un tas ir attiecināms ne, te, ne tikai ar arktisko reģionu. Šeit varētu sākt uh, darba no nulles un visu šo problēmu skatīt tā, sakot, ka dabas resursi ir ierobežoti. Un nu, bez tam mēs esam tādā situācijā, ka esam savstarpēji atkarīgi, un tas ir uh, spēkā attiecībā uz visām valstīm un arī dabas resursiem. Un tādēļ dabas resursiem un izēvielām jātiek sadalītiem kopā, kopīgi vienojoties, un šādi varētu novērst konfliktus. Un tādēļ es gribētu zināt, vai mēs varētu, piemēram, sākt ar arktisko reģionu un sākt, ka šī pārvaldība drīzāk politiskus līdzekļus izmanto nevis vardarbīgu pieeju. Maijā es piedalījos vienā no sēdēm, kurā tika runāts par uh, pamatiedzīvotājiem, tika runāts par uh, viņu tiecībām, par viņu tiesībām arī šajā Arktikas reģionā. Un ja mēs šo politiku sākam tā veidot, tad tas nozīmē arī to, ka mēs iesaistam šīs tautas un no paša sākuma jau viņi var iesaistīties šajā darbā un vienlaikus. Mēs vienlaikus novērstu šo resursu izlaupīšanu, tā kā mēs vienmēr esam rīkojušies arī attiecībā uz šiem tautām, lai arī uh, bieži esam pārkāpuši viņu pamatiesības. Paldies, nākošā runātāja Rosbachs kundze. Paldies, priekšsētāji. Es uh, pārstāvu vienu no šīm valstīm, kas uh, robežojas ar šo Arktikas reģionu. Es pārstāvu Dāniju, un Grenlanda ir Dānijas daļa, kā zinat. Grenlanda uh, ir noraidījusi dalību Eiropas Savienībā un darījusi tā ļoti apzināti. Grenlandē nesen tika atrastas naftas ieguls. Bet tagad mēs redzam, ka Grenlanda drīzāk orientējas uz ASV, nevis uz Eiropu. Un ir daudzas valstis, un tikai trīs ir tieši, teiksim, šo problēmas kartas. Tātad, nu, no, Zviedrija, Somija, nu, var tikai tā nosacīt teikt, uh, ka tās robežojas ar uh, Arktiku, lai arī tā tas nemaz. Es vispār šaubos, ka mums ir kāda teikšana šajā jautājumā. Kanāda, es esmu delegācijas dalībniece sadarbībā ar Kanādu, un es jautāju vispār, kāda ir šī ziemeļrietuma kuģošanas ceļa situācija, un uh, tagad praktiski jau tiek prasītas nodevas, ja kuģi vēlas pa šo ceļu doties. Un eh, man deva tā ļoti nelabprāt uh, atbildi, un tā arī nebija pilnīga. Vispār nebija tādas vēlmes man dot eh, atbildi. Es domāju, ka ļoti pareizi ir runāt par šo jautājumu, bet es vispār neredzu, ka mēs kā Eiropas Savienība, ka mums ir iespēja tur uh, kaut ko noteikt. Paldies priekšsēdētāji. Grazie, onorevole Ros. Paldies, Raspaks kundzei. Tagad uh, nākošais runātājs. Tālerkungs. Eh, grazie, prezidente. Eh, Tā razprava se mi zdi zelo zanimiva. Paldies, priekšsādātāja kungs. Šīs diskusijas ir ļoti interesantas, un es atbalstu harmonisku Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktikas reģionu, kurai jābūt aktīvai. Uh, mēs varējām konstatēt, ka citi iesaistītie šajā jomā ļoti aktīvi rīkojas. Es gribētu uzdot jautājumu abiem profesoriem, vai ir kādi pētījumi, ja bet jums ir kāds personisks viedoklis par to, kā šī uh, pastiprinātā satiksme Arktikas reģionā iespaidos ledus biezumu. Tas varētu samazināties. Mēs redzam ka tajos reģionos, kur ir daudz satiksmes, ledus un sniega biezums samazinās. Un bez tam otrais jautājums. Ir tādas salas, kas ir zem ledus sēgas. Un tām vēl nav tādas, tādas teritoriālas piedarības noteikts. Un vai kāds būs risinājums tad, kad ledus vien dienu būs izkusis un kad tās varētu būt arī tādas platformas iekvē? Priekšsēdētājs paldies Tāler kungs, tagad Tanak kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis Rasbak kungs jau uzdeva daļu no jautājumiem, ko es vēlējos uzdot, jo es arī interesējos par Grenlandes statusu. Ar eh, Rasbeks kundzi jau es runāju par šo jautājumu. Šķiet, ka Grenlanda ļauj, ka Dānijas valdība Grenlandas vārdā ved Grenlandas ārlietu politiku. Tā it kā ir neatkarīga teritorija, bet īsnībā tā virzās jau uz pilnīgas neatkarības pusi. Tas nozīmē, ka mēs Grenlandi uztveram par pašu par sevi saprotamu, eh, bet eh, varbūt ņemot vērā Dānijas ārpolitiku, tā nebūtu nav pareizā pieeja. Eh, šķiet, ka tā ir vienīgā teritorija, kas ir izstājusies no Eiropas Savienības. Tieši tāpēc šo jautājumu vajadzētu detalizēt izskatīt. Nākamais punkts ir, šķiet, eh, viens no goja locekļiem jau to pieminēja, ka mums ir eh, jāstrādā pie aizsargājumiem dabas resursiem Arktiskajā reģionā. Kāpēc mums vajadzētu uh, saglabāt šos resursus, kas atrodas Arktiskajā uh, reģionā? Kāpēc mēs nevarētu gan izmantot šos naftas un gāzes resursus, kas tur jau atradušies miljoniem gadu? Kāpēc gan būtu veidot šeit kaut kādu aizsargājamo dabas rezervātu? Manuprāt, šī ideja ir muļķīga. Es uzskatu, ka ir vajadzīga kaut kāda veida sadarbība. Man uh, interesē, vai šī analoģija ar Antarktīdas reģionu ir iespējama. Manuprāt, uh, Šeit eh, nav iespējams vilkt eh, šādas sasauksmes. Te ir runa par urbumiem, par eh, naftas un gāzes ieguvi, taču mēs nevaram teikt Krievijam, amerikāņiem un kanādiešiem, ka viņi nedrīkst iegūt dabas resursus šādā teritorijā, kur ir pilns ar dabas resursiem, un šie dabas resursi pasaulē ir arvien vairāk nepieciešami. Grazie, onorevole Tanok. Lašerē... Paldies, Tanaka kungs. Tagad došu vārdu ekspertiem, tāpat kā viņi uzstājās sākumā. Un es gribētu aicināt mūsu viesus iekļauties katram piecās minūtēs. Protams, jums ir vēlams atbildēt uz jums uzdotiem jautājumiem. Ostrīnkungs, sākumā lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos atbildēt uz vismaz diviem jautājumiem, un pirmais ir saistīts ar jēdzienu cīņa pēc resursiem, vai pat eh, tāds kā skrējiens pēc resursiem. Tas skar Arktiskā reģiona nākotni. Es uzskatu, ka šeit ir radusies kļūme. Tas ir nepareizs jēdziens, un kāpēc tas ir nepareizs? Manā terminoloģijā šāda cīņa pēc resursiem uh, norāda uz to, ka eh, ir vairāki konkurenti, kas cenšas iegūt kaut ko tādu, kas nevienam nepieder un nav piederējis arī šiem konkurentiem. Arktiskajā reģionā eh, resursi, kas atrodas zemē, atrodas eh, piedara piekrastes valstīm. Viss punkts. Nav nekāda skrējiena pēc resursiem. Tā tad būtu atbildēs pirmo jautājumu. Šie resursi pieder piekrastes valstīm. Tas ir šo valstu īpašums un to regulē gan nacionālā, gan starptautiskā likumdošana. Tieši tāpēc cīņa pēc resursiem nav pareizā pieeja ārtiskajam reģionam. Šie resursi tur atrodas un viņi piedēra piekrastas valstī. Otrs jautājums. Vai mums ir uh, pietiekama pārvaldības sistēma, vai mums ir vajadzīgi papildus starptautiskie noteikumi? Radās arī debates par to, vai ir vajadzīgs ārtiskais nolīgums, kas uh, būtu īpašs un īpaši regulētu šo īpašo okeānu, kas uh, neietelp starptautiskajās okeānu tiesībās par ko ir vienojušās lielākā daļa valstu. Es uzskatu, ka Ziemeļledus okeāns ir unikāls tikai tāpēc, ka tajā ir jūras ledus. Un attiecībā uz jūras ledu nepastāv starptautiskās tiesības. 92. gada jūras tiesību konvencija ietver 320 atšķirīgus pantus. Viens pants, 341. pants runā par uh, Uh, jūras ūdeņiem ar ledu. Taču šeit nav runas par jūras ledu. Vai jūras ledu mēs uzskatīsim par teritoriju? Galu galā tur nosēžas uh, lidmašīnas, mēs uh, uz jūras ledus veidojam pētniecības stacijas, tās peldu šī ledus gadiem ilgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka šim jūras ledum piemīt zemes īpašības taču tajā pašā laikā tas ir arī ūdens. Taču tas nodrošina divas funkcijas. Ja ilgu laiku uh, Ziemeļvidus okeānā nekuģoja neviens kuģis. Šodien, mūsdienās, Ziemeļu ledus okeānā peld vairāki kuģi. Tas nozīmē, ka okeānu var saukt par jūras ūdeni. Saskaņā ar jūras tiesību konvenciju. Taču jau 60. un 70. gados eh, pastāvēja debates par to, kas tad īsti ir jūras ledus. Mēs esam aizmirsuši šīs diskusijas. Gan Kanāda, gan Krievija piemēro sektora principu. Gan Kanādā, gan Krievijā notiek diskusijas par to, vai jūras ledu var uzskatīt par zinām veidu teritoriju. Īsumā, kas ir jūras ledus? Vai tas var radīt konfliktus? Es nezinu. Liels paldies profesoram. Dodu vārdu profesoram Ingīm Modersonam. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par piecām minūtēm. Sākumā es vēlētos eh, pateikties jums par ļoti interesantiem komentāriem. Es vēlētos pievērsties eh, vairākiem punktiem attiecībā uz pastāvošo juridisko ietvaru. Jā, ANO jūras tiesību konvencija ir eh, galvenais starptautiskais ietvers arktiskajam reģionam. Taču, kā jau es pieminēju, savā uzrunā pastāv domstarpības eh, par šo, ties, par šo tiesību piemērošanu. Īpaši gribētu piemē, pieminēt 2013. Eh, un 2014. gadu, jo tieši tad Dānija izvirzīs teritoriālās prasības attiecībā uz Grenlandi. Tāpat arī Kanāda un Krievija jau 2001. gadā uh, izvirzīja savas prasības un noteikti, ka tās šīs prasības izvirzīs vēlreiz. Tas nozīmē, ka pastāv uh, jau strīdī par šo ter teritoriālā teri par šo teritoriju. Krievi vēlas uh, to iegūt uh, saviem nolūkiem. Arī Dānija ir savas pretenzijas. Jā, jūs uh, pieminējāt šo cīņu par Arktiku, tas nedaudz atgādina imperialistiskos eh, koloniālisma laikus. Protams, pastāv dažādi potenciāli strīdi, un mēs nedrīkstētu par tiem aizmirst. Mēs nedrīkstētu aizmirst par šīm domstarpībām eh, attiecībā uz jūras robežām. Par Grenlandi šīs jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Kas tad īsti notiks ar Grenlandi? Tas īstenībā ir saistīts arī ar Eiropas Savienības statusu. Tikai jau pieminēts, ka Dānija, Zviedrija un Somija e, ir iesaistītās puses. Tad, kā jūs teicāt, e, Grenlandi tāda nav. E, Somijai un Zviedrijai nav piekrastes Ziemeļledus okeānā. Tas nozīmē, ka tad, kad notiek šīs piecu dalību valstu sanāksmes, šīs valstis tiek, zināmā veidā, izslēgtas. Mums ir jādomā arī par Eiropas komisijas pieteikumu novērotājas statusam Arktiskajā padomē. Pastāv argumenti gan par šo dalību, gan arī pret. Krievi uzskata, ka jo mazāk iesaistīto pušu, jo labāk. Tāda ir Krievijas ārlietu politika. Krievi nevēlas, lai tur piedalītos Eiropas Savienība, NATO vai Ķīna. Tas arī ir interesants punkts. Es domāju, ka daudziem no jums ir taisnība, ja jūs uzsverat uh, vietējo iedzīvotāju tiesības. Šo iedzīvotāju ietekme arvien pieauga. Šie iedzīvotāji saprot, ka viņi, uh, viņiem ir jāiesaistās šo jautājumu izšķiršanā. Un uh, tieši tāpēc parādās arvien plašāk jautājumi par pārvaldību. Kanādas sanāksmē, kur tikās šīs piecas arktiskās dalībvalstis, tas bija ļoti redzami. think the, uh, the, the direct... Es domāju, ka šie tiešie jautājumi par jūras ceļiem. Es īsti neesmu eksperts šajos tehniskajos jautājumos. Jā, es varētu uz to atbildēt mazliet vēlāk. Jebkurā gadījumā, ja jau mēs runājam par Eiropas Savienību, Eiropas Savienībai ir eh, zināma loma šajos transnacionālajos procesos. Tieši tāpēc jums ir taisnība, kad jūs uzsverat eh, Eiropas Savienības līderis pozīcijas klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā. Tāpat ir jādomā arī par jūras brīvību. Eiropas Savienībā ir līdzīga attieksme Amerikas Savienoto valstu attieksmē, jo šeit galu galā ir runa par tirdzniecību. Ja runa par starptautiskām iestādēm, par IMU, kuru piedalās arī Eiropas Savienība, šie jautājumi būs ļoti nozīmīgi. Pat ja Eiropas Savienībai nav tiešas piekļuves pašlaik, un ja tā nepiedalās Arktiskajā padomē kā novērotāja vismaz pašlaik, uh, tad ilgtermiņā mēs šo jautājumu nevaram izslēgt. Šādas lielas iesaistītās puses, un tas attiecas arī uz Ķīnu un Japānu, netiek iesaistītas, tad tās jebkurā gadījumā atradīs vietu pie saruna galda kaut kad nākotnē. Tieši tāpēc ir jāmeklē mehānismi, kas ļautu šādus jautājumus izskatīt augstākajā līmenī. Liels paldies profesoram. Tagad došu vārdu doktoram Reinoldsam no uh, vides ģenerāla direktorātā komisijā. Es atvainojos, jums tiek dotas tikai trīs minūtes. Paldies, priekšēdētāji, es centīšos izteikties īsi. Pirmām kārtām par pārvaldības jautājumiem. Komisijas nostāja ir šāda. Mēs ANO jūras tiesību konvenciju uzskatām par atsaucas punktu. Mūsu nostāja tika pausta jau 2008. gada paziņojumā. Tur tika teikts, ka mēs vēlamies uh, balstīt turpmāko arktiskā reģiona pārvaldību tieši uz ANO jūras tiesību konvenciju. Mēs uzskatām, ka ir jāpilda jau esošie pienākumi, nevis jāveido jauni juridiski instrumenti. Taču uh, tas neizslēdz esošo līgumu attīstīšanu, tīpaši, ja esošajos līgumos pastāv kādi trūkumi, ja tur kaut kas nav aptvērts. Es domāju, ka mums ir jāpiekrīt eh, vispārējiem argumentam, ka Antarktīdas veida nolīgums eh, pašlaik netiek izskatīts. Galvenokārt tāpēc, ka to neatbalsta neviena no Arktiskā reģiona valstīm. Tāpat arī ir jāatcerās par uh, Uh, lielajām atšķirībām starp Arktiku un Antarktīdu, kas jau tika pieminētas. Ja runa par informācijas novērtējumiem un par to, vai vajadzētu veidot uh, tādu pašu institūciju kā starptautiskā klimata pārmaiņu padome, tad ir jāsaka, ka jau pastāv visnotaļ sarežģīta infrastruktūra, kas paredz sadarbību, pētniecību, izvērtēšanu un tā tālāk. Jau pastāv arktiskā padome un tās darba grupas, un mēs liekam uzsvaru uz dalību šajās aktivitātēs un savu pienesumu. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šo institūciju darbību nākotnē, nevis radīt jaunas institūcijas, kas varētu uh, Eh, nodrošināt tikai dubultošanos. Arktiskie informācijas centri tie jau tika pieminēti un diskusijas par tiem turpinās. Šķiet, šomēnes Briselē arī notiks šādas sanāksmes un mēs interesējamies par notikuma attīstību. Vairāki runātāji atsaucās uz vietējiem iedzīvotājumiem un eh, to, ko viņi vēlas un ko Eiropas Savienība varētu darīt viņu labā. Šķiet, ka tika sniegtas jau arī vairākas atbildes. Manuprāt, ka viens no jautājumu uzdevējiem teica, ka galvenokārt šeit ir runa par uh, dialoga veicināšanu, par mūsu dalību dialogā un par vietējo iedzīvotāju uzklausīšanu. Jānodrošina, lai vietējo iedzīvotāju teiktais tiktu ietverts tiesībās. Tāpat arī ir jāņem vērā uh, šo iedzīvotāju loma arktiskajā kopienā. Viņiem ir īpašs status arktiskajās institūcijās, mums tas noteikti ir jārespektē. Es neatsaucos uz visiem komentāriem, bet es domāju, ka ar to arī pietiks. Paldies! Pēdējos komentārus izteiks Gāleri kungs, kurš ir referents. Paldies, priekšstādā kungs, es vēlos pateikties ekspertiem, kas šeit uzstājās. Un es domāju, ka diskusiju laikā dažas lietas ir vairāk noskaidrojušās, bet ir arī pāris tādas līnijas, kurās vēlamies attīstīt darbību. Var teikt tā, ka noteikti Eiropas Savienība nav viena no aktīvajām dalībniecēm attiecībā uz piekrastas līniju, bet mēs esam viena no iesaistītajām pusēm, tādēļ mums ir konkrēts intereses un esam jau šajā reģionā aktīvi, piemēram, ar pētniecības eh, ietvaru programmām vai arī noteikumiem eh, kuģniecībai, tirdzniecības kuģiem vai arī zivsaimniecības flotē. Un arī citi netieši eh, aspekti mūsu likumdošanā ir iesaistīti. Un mūsu intereses ir arī, piemēram, klimata pārmaiņas šajā reģionā. Tas, tās notiek ātrkārt, ātrāk, redzamāk Tas ir ļoti būtisks punkts. Vides aizsardzība šajā reģionā ir ļoti būtiska. Tas ir nozīmīgs temats. Tas skar visas piekrastes valsts, bet arī Eiropas Savienību. Tās var to definēt kā interešu loku. Un vēlos norādīt tikai uz to, ka vidas jautājums, par šo jautājumu mēs diskusēsim ar Žaklīnu Meklēju no Eiropas vides aģentūras. Viņi, diemžēl, nevarēja ierasties. 15. septembrī būs oficiāls brokasts šī Eiropas Savienības Arktikas fóruma ietveros 15. septembrī. Mēs varēsim padziļināt runāt par vidas aspektiem. Bet šai sakarā es domāju, ka pamatiedzīvotāji Sami Eiropā, Inuiti Grenlandē, Kanādā un ASV Par viņiem runājot, vidas aizsardzība un arī viņu dzīvesveida aizsardzības ir savietojams. Un šo pamatiedzīvotāju pārstāvji runā par viņu tiesībām uz ilgtermiņa attīstību, nevis uz iekonservēšanu. Viņi saka, es nedzīvoju muzejā, nav visam jāpaliek kā Tas ir bijis arī es gribu attīstību manajā reģionā, kur dzīvoju, un es domāju, ka tas ir attiecināms gan uz pamatiedzīvotājiem, gan arī uz eh, tiem, kas tur dzīvo, kas nav šie pamatiedzīvotāji. Tās nav tādas ļoti lielas iedzīvotāju grupas. Un tādēļ tāds īpašs izaicinājums pastāv attiecībā uz resursu izmantošanu tur. Mēs esam ieinteresēti, protams, arī gāzes un naftas atradnēs. Mums ir tāda ļoti labi augsts standarti vides jomā un arī partneri Ziemļos, eh, Norvēģi un Islandes eh, pārstāvjiem arī tādi ļoti augsti vidas standarti un līdz ar to es domāju, ka mēs varētu ļoti veiksmīgi sadarboties un partneri tādi kā Krievija, piemēram, kas vidas jomā nu, varbūt pat neievērā tādus standartus sadarbības rezultātā, varētu arī arktiskajā standartē ievērot augstus standartus. Tas par šo jautājumu. Arī politiski domāju, ka komisija varētu iegūt tādu pastāvīgu uh, statusu Arktikas padomē, ja mūsu dalībās un arī cits valsts, kas ir tālu no Arktikas reģiona, ja tām ir šāds novērotājs status, tad arī komisijai to varētu, vajadzētu saņemt. Arī tādēļ, ka ir tādas politikas, kuras vidas jomā, piemēram, mēs esam pasludinājuši par kopējām arī uh, kuģošanas un uh, pētniecības programmās, piemēram. Tātad uh, jāapvieno uh, spēku un, piemēram, no dalību valstīm arī dažas kompetences ir piekritušas Eiropas Savienībā un līdz ar to komisijai vajadzētu mm, dot iespēju aktīvi iesaistīties. Nu, nevar salīdzināt Antarktiku un Arktiku. Uh, jo uh, ir ekskluzīva ekonomikas uh, loma un piekrasts <clears throat> ūdeņi jo Antarktikā jau citas valstis nav piekrastas valsts ar savu krastu līniju un ūdens līniju. Līdz ar to nu, nedomāju, ka ir iespējams tādu līgumu analogu Antarktikas līgumam izveidot Arktikas, Antarktīdas līgumam izveidot šajā Arktikas jomā. Un visi ir, protams, ieinteresēti, lai novērstu jebkura veida militarizāciju. Tas nenotika augstā kara laikā un kopš augstā kara beigām. Arī tas nav noticis, un es domāju, ka nav nekāda iemesla, lai e, šādā izpratnē militāras domas tiktu īstenots vai plāni tiktu īstenot, kā, piemēram, e, militāras bāzes vai kas cits. Paldies! Es ceru, ka turpmākajā sarunā mēs varam arī vēl tālāk diskutēt, un es e, kā referents diskutēju ar ēnu referentiem, bet arī citi kolēģi, kas vēlas dot savu ieguldījumu, ir laipni aicināti to darīt. Grazie, Lonorevole Gāler, grazie. Paldies Gāler kungam. Paldies mūsu ekspertiem. Un uh, vēl uh, tikai divi paziņojumi par šiem jautājumiem. No 13. līdz 15. septembrim man tikko teica, notiks konference Arktikas reģionu parlamentārši tieks Eiropas parlamentā. Ja jūs tas interesē, tad uh, ierakstiet to jūsu plānotājos un Gālera kunga ziņojums 26. Eh, un 27. oktobrī tiks komitejā izdiskutēts. Paldies, līdz ar to pievērsīsimies darba kārtības nākošajam punktam. Tas ir rezolūcijas priekšlikums. <clears throat> Ah, Etkins kungs vēlas ko teikt. Priekšsēdētāji, vai es varētu jūs nedaudz pārtraukt? Es gribēju pacelt īpašu jautājumu ar jautājumu zīmu galā, jo es neesmu īsti pārliecināts, ko tur varētu darīt un vai kaut ko vajadzētu darīt. Sačka Rims, mans kolēģis, kam ir ļoti cieši saiknes ar Pakistānu, organizēja vakar sanāksmu šajā parlamentā, kur viņš aicināja kolēģus, kurus interesē Pakistānas plūdu situācija, īpaši attiecībā uz nākamā nedēļā notiekošo ārlietu ministru sēdi. Viņiem tas būs darba kārtībā, un viņš mani, kā ārlietu komitejas locekli, lūdza pievērst jūsu uzmanību, kā komitejas uzmanību uz uh, šo te situāciju Pakistanā, un uh, ir ļoti steidzama šī situācija. Un tāpēc priekšsēdētāji es uh, domāju, vai varbūt varētu būt kaut kāds veids un laiks tuvākajā nākotnē, piemēram, uh, Uh, Strasbūras uh, ārkārtas sēdē pirmdien. Uh, tātad es vienkārši jautāju, vai mēs varētu šo jautājumu apspriest, jo ir virkni kolēģu šajā parlamentā, kas ir nobežījušies par šo so situāciju un kas vēlas atbalstīt komisijas iesaistu situācijas risināšanā. Paldies! Raccolgo senz'altro il. Jā. Es uh, esmu uzklausījis jūsu ierosinājumu. Un mēģināšu darboties tā, lai šis jautājums tik iekļauts mūsu darba kārtībā. Vienā no nākošajām sēdēt, bet jūs zinat, ka nākošajā plenārsēžu sesijā būs uh, diskusijas par šo jomu un attīstības komiteju tā nodarbojas ar humāno palīdzību, arī diskutēs par šo jautājumu. Bet, protams, ka es saprotu jūsu ierosmi, labprāt to uzņemšu un attīstības komitejas sēdē un plenāru sēdē šis jautājums tiks atsevišķi izskatīts. Paldies par jūsu darbību. Vēl divi punkti darba kārtībā, tātad rezolūcijas priekšlikums par integrāciju respektīvi ECO stiprināšanu un uh, Eiropas Savienības lomu. 22. jūlijā mūsu sēdē mēs par šo jautājumu jau runājām. Un par to, kāda drošības uh, aspekti ir nozīmīgi. Tā tad mēs runājam par ECO. Runājot par drošību Eiropā. Drošības jautājumi Eiropā un sadarbība ar ASV, kā arī citām pasaules daļām, ir veidojušas noteikts institūcijas. ECO priekšsādātājs ir septembrī paredzējis galotņu tikšanos, to vadīs Kazahstānas pārstāvji. Runa iet par to, lai šis fórums būtu elastīgāks, lai tā iegūtu jaunu impulsu. Mūsu skatījumā šīs diskusijas ir nozīmīgas, interesantas, un mēs gribētu arī dot mūsu ieguldījumu. Jo Eiropas Savienība šajā galotņu tikšanās reizē Astanā varētu iesaistīties diskusijās un visi šie jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi, eh, par to vēl vienreiz jārunā. Došu vārdu Ročika kungam. Viņš varēs pievērsties arī galvenajiem jautājumiem, proti eh, ECO stiprināšanai. Already... Paldies, priekšsādātāja kungs. Kā jūs jau uzsvērāt, tad ECO 35 pēdējos gados ir uh, kļuvis par uh, daļu no Eiroatlantiskās uh, drošības struktūras. Un tas ir unikāls veidojums un nav ne ar ko citu aizvietojams, jo mums ir valstis no Vankūveras līdz Vladivostokai, tātad no Uh, Ziemeļamerikas kontinentā, uh, Savienotās valsts un Kanāda, tad ir Eiropas Savienības valsts, bet ir arī Krievija un uh, citas postpadomju valsts. Un tas ir unikāls veidojums tātad, un vēsture ir pierādījusi, ka šīs trīs dimensijas arī ir unikālas - militārā, ekonomiskā un cilvēktiesību dimensija un cilvēku dimensija. Un ja mēs paraugāmies uz dažādām krīzēm, kas ir bijušas pēdējā Kirgistānā, es domāju, ka ECO ir pierādījis, ka tam ir būtiska loma spēlējama. Šajos 35 eh, gados, protams, pasauli ir mainījusies. Ir eh, jauni drošības draudi, organizētā noziedzība, terorisms, uh, kiberdrošība, uh, narkotiku kontrabanda un uh, energodrošības jautājumi. Tie visi ir jārisina. Ir arī citi jautājumi vēl, un esmu pārliecināts, ka ECO var šeit būtisku lomu spēlēt. Un tāpēc ir Korfu process, kas uh, um, uzsākās Grieķijas prezidentūras laikā ECO Un uh, tā bija arī atsauce uz uh, Krievijas prezidenta aicinājumu apspriest drošības struktūras Eiropā. Kā jūs jau minējāt, tad uh, Kazahstānas priekšsēdētāji, tātad prezidentūra aicināja gatavot samitu Astanā. Un tas būs 35 gadus pēc Helsinku konferences. Jums pilnībā piekrītu, un mums to vajadzētu šeit arī apspriest Un tas būtu jāiekļauj arī mūsu ziņojumā, vai tā būs Eiropas Savienības reakcija, kāda būs mūsu, mūsu parlamenta reakcija un Eiropas Savienības reakcija kopumā. Tātad rezolūcija līdz ar to uzsver to, cik būtiski ir saglabāt līdzsvaru starp šīm trijām dimensijām - politiski, militāro, ekonomisko vīdes un humanitāro dimensiju jeb cilvēktiesību dimensiju. Un es domāju, un to jau minēju, ka mums vajadzētu domāt par to, kā tālāk attīstīt visas šīs dimensijas, bet jo īpaši šo ekonomisko un vides dimensiju tieši energo drošības apsvērumu dēļ un arī vidas apsvērumu dēļ ir eh, šī te Militārās dimensijas pievienotā vērtība ECO spēlē būtisku lomu, tā tas ir bijis pagātnē. Gribu minēt uh, uh nolīgumu par uh, konvencionāliem bruņotiem spēkiem, atvērto debesu nolīgumu, jeb Open Sky, un um, bija, protams, arī uh, ir bijuši tādi uh, neveiksmīgi piemēri, piemēram, Gruzijas uh, konflikts, Un uh, vēl ir arī Piedņestras konflikts, kas joprojām nav atrisināts. Bet šī te militārā dimensija, manuprāt, ir ļoti būtiska. Un tā ir arī daļa no mūsu rezolūcijas. Mums vajadzētu apspriest, kā mēs labāk varētu uh, palīdzēt, lai sasniegtu šos kopīgos mērķus. Mums vajadzētu diskutēt, kā veidot attiecības, kā parlaments var ieguldīt kaut ko no sevis šajā procesā. Un uh, balstoties uz manu personīgo pieredzi, es domāju, ka mums vajadzētu padomāt arī par to, kā stiprināt uh, mūsu attiecības ar ECO parlamentāro asamblēju. Varbūt, ka mums vajadzētu stiprināt mūsu dalību šajā asamblējā. Un vēl, ko es piedāvāju rezolūcijā, es piedāvāju, ka droši, e, es atvainojos padomē, vajadzētu uh, nodrošināt, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs tiek ielūgts uz šo samitu, jeb galotņu tikšanos. Un, protams, uh, viņš varētu pārstāvēt visu Eiropas Savienību un jo īpaši Eiropas parlamentu. Tātad es uh, prezentēju šo te uh, dokumentu jums, tas vēl nav pilnībā pabeigts. Es ar nepacietību gaidu jūsu komentārus, jūsu iesaisti. Es domāju, ka mums ir laiks līdz 14. septembrim, lai iesniegtu grozījumus un 5. oktobrī uh, būs balsojums par šo rezolūciju. Lielas paldies! Tik daudz no manas puses ievadvārdiem. Paldies! Paldies, uh, Raučeka kungs! Tagad Šolts kungs, trīs minūtes, lūdzu. Ähm, paldies! Paldies par iespēju kā ēnu referentam uzstāties un uh, vēl pāris tādus principus uh, un skaidrošu. Gribētu sākumā mm, pateikties par šo ziņojumu. Manuprāt, tas iet pareizajā virzienā. Proti, rūsim pārdomāt par to, kā Eiropas Savienība varētu patiesi tādu uzticības pilnu sadarbību veidot ar uh, visām Eiropas valstīm un redz, ka mm, tas izprašanās pakā, izprašanas pakāpe ir tāda ļoti augsta un arī kopēji tādi bijies principi, kas skar ETSO. Es domāju, ka mums vajadzētu kopā padomāt, vai šis ECO jautājums kā kolektīvas drošības sistēmas mm, princips, kas eh, sākumā bija, eh, varētu tikt izmantots arī Eiropas Savienības iekšienē nākotnes eh, starptautisko konfliktu risinājumu mehānismos un vai to varētu izmantot. Un tam vajadzētu arī Kazahijas prezidentūras laikā tikt skatītam šim jautājumam. Varbūt Eiropas Savienība to var vienot, veicināt vai arī dalība valsts, kas ied, pie, iesaistās. Un arī vajadzētu to tā nu, ļoti skaidri uzsvērt, jo. Mm, Eiropas kontinentē ir konflikts situācijas, ar kurām varam saskarties, un arī tās notiek tajā jomā, kurā ECO var būt reāls iedarbības mehānisms. Un tās problēmas, kādas ir bijušas pēdējo gadu laikā un kādas ir tikušas pieminētas arī e, ziņojumā, tās ir nu tā ļoti korekti uzsvērts. Un treškārt. Piekrītu tam, kas tika teikts par vīdes jautājumu. Mums vajadzētu pārdomāt par to, vai ECO mehānismi nevarētu tā plašāk tikt izmantot kopēja aktivitāšu ievadīšanai virzienā uz klimata aizsardzību, kopīga darbība, pārvarot klimata pārmaiņu sekas un tā tālāk. Viens punkts, kurā mans viedoklis ir atšķirīgs, tā ir saikne starp ECO un NATO Es domāju, ka šeit šajā jautājumā mums vajadzētu vēl turpmākajās diskusijās padomāt par to, vai eh, ECO nevarētu būt eh, nu, tieši tā sadarbības eh, iespēja, kur sadarbības starp Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Savienību un arī citas varētu būt ar tādām obligātām saistībām, un līdz ar to NATO loma varētu tikt samazināta. Paldies! Paldies Šalts kungam. Trīs minūtes Kirilova kungam. <clears throat> Grazie, prezidente. Uh, I also would like. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos apsveikt uh, mūsu kolēģi par uh, šī ziņojuma sastādīšanu. Es uzskatu, ka tas ir uh, ļoti līdzsvarots ziņojums. Es uzskatu, ka šis ziņojums tiek gatavots arī īstajā laikā, Šeit ir iekļautas vairākas idejas par galveno jautājumu, proti par eh, ECO lomas stiprināšanu. Protams, pēdējo gadu laikā mūs uztrauca eh, šīs lomas samazināšanās, bet eh, tam arī ir savi iemesli. Jebkurā gadījumā mums tagad vajadzētu aktīvi līdzdarboties, ir īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mums vajadzētu darboties, lai šo organizāciju padarītu spēcīgāku. Taču pirms pievērsīšos saviem konkrētajiem komentāriem, es vēlētos piebilst, ka mēs varētu to stiprināt, stiprinot arī Eiropas Savienības nozīmi. Uzskatu, ka Ručeka kungs ļoti konkrēti un pārliecinoši apgalvo, ka Eiropas Savienības spēcīgākā loma nekādā gadījumā nemazinās ECO lomu, gluži pretēji. Protams, mums un ne tikai Eiropas Savienībai, bet visām dalību valstīm politiskā un militārā dimensija ir visnotaļ svarīga. Dažos gadījumos šī dimensija mūsos arī rājas arī bažas. Sestajā pāntā pavisam uh, pareizi ir pieminēti pašlaik pastāvošie konflikti. Mums ir jāatcerās, kas notika 2008. gadā starp Krie Gruziju un Krieviju, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās arī Piedņestrā un Kalnu Karabahs. Tāpat kā tiek norādīts citos ziņojumos, tā skaitā manā ziņojumā par Dienvidu Kaukāzu, mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas Savienības loma. Es uzskatu, ka ir vajadzīgas arī konkrētas Eiropas Savienības iniciatīvas. Ja runā par ekonomisko un vides dimensiju, es domāju, ka desmitajā pantā mēs varētu pieminēt arī to, ka mums ir jāstiprina reģionālā sadarbība starp pašām valstīm. Tas savukārt nodrošinās uzticības veicināšanu. Dažos gadījumos vēsturisku iemeslu dēļ vai arī dažādu konfliktu dēļ šīs valstis netiek iedrošinātas turpināt šādu sadarbību, un tas būtu labs rīks, kā šādu atmosfēru radīt. Ja runa par cilvēcisko dimensiju, protams, tā šeit ir ļoti labi aprakstīta, bet varbūt mums vajadzētu uzsvērt arī uh, iekšēji pārvietoto personu un bēgļu nozīmi. Ir jāatcerās, ka ir miljoniem šādu cilvēku. Varbūt šajā gadījumā mēs varētu dot savu ieguldījumu ECO lomas stiprināšanā. Taču pats svarīgākais ir tas, ka ņemot vērā jaunās atbildības sfēras, kas tiek piešķirtas Eiropas Savienībā ar Lisabonas līgumu, mums ir vajadzīgs lielāks atbildīgums un lielāka līdzdalība. Ja mēs paskatāmies tikai uz galvenajām grupām, tad tiek jau uzsvērts, ka ir vajadzīgs Eiropas Savienības mandāts šādās situācijās. Lielas paldies Kirilova kungām. Tagad trīs minūtes Čēva kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji. E, które zostały podkreślone e, w przedłożonym raporcie. Pastāv tiek aprakstīti trīs galvenie notikumi Ročika ziņojumā. Šie notikumi ir ļoti būtiski un interesanti. Pirmkārtām Korfu samits un Korfu process. To uzsāka Medvedjev kungs. Tāpat arī mums ir jāatcerās par vīdes pārskata konferenci un arī ECO konferenci. Tās pastiprināja Korfu procesu. Korfu process noveda pie ECO darbības paplašināšanas. Mums vajadzētu izmantot šo procesu, lai varētu vēl vairāk stiprināt šīs organizācijas efektivitāti. Taču tajā pašā laikā mums vajadzētu stiprināt arī e, pašlaik notiekošās diskusijas par to, kā reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem, kas tiks uzskaitīti rezolūcijas projektā. Es šeit atsaucos uz kopējo drošību un šo ārkārtīgi nedrošo sfēru, kur ir runa par eh, konvencionālo ieroču ierobežošanu. Korfu process tiek apskatīts ECO ietveros, lai varētu reaģēt uz jaunajiem drošības apdraudējumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt šo diskusiju gaitu pozitīvā veidā. Tajā pašā laikā es uzskatu, ka dialogam vajadzētu būt daudzdimensionālam. Dialogam nevajadzētu likt uzsvaru tikai un vienīgi uz drošību. Dažas dalībvalstis to vēlas. Es uzskatu, ka mierīgas drošības turmākie aspekti arī ir tikpat būtī, būtiski. Mums ir jāatcerās arī Kazahstānas eh, labie rezultāti. Šajā samitā tika runāts par ļoti plašu jautājumu loku. Samits deva skaidrus rezultātus. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs skaidrs mandāts šai organizācijai. Tāpat ir vajadzīgs skaidrs darba plāns. Šķiet, ka Eiropas eh, dalībvalstis savā starpā var vienoties. Ministru konferences ietveros šāda vienošanās var tikt panākta, to var panākt arī citu sanāksmi laikā. Mēs varam redzēt, ka dalību valstīm vēl vairāk interesē ECO nākotne. Es uzskatu, ka mūsu rezolūcijas projektā par to vajadzētu vairāk parunāt. Es uzskatu, ka mums vajadzētu virzīt uz priekšu šo procesu. To vajadzētu darīt eh, tādā veidā, kas ņemtu vērā Astanas samitā panāktos rezultātus. Ja nebūs rezultātu, tad šai organizācijai nebūs nākotnes. Liels paldies, tagad dodu vārdu Tanuku kungam uz trīs minūtēm. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Raučika kungam par eh, ļoti līdzsvarotu ziņojumu. Pirms pāris gadiem es piedalījos kampaņā, lai atbalstītu Kazahstānas uh, prezidentūru. Iepriekšējā vadība bija pret to, un esmu ļoti priecīgs, ka šis status tika panākts. ECO ir tāds interesants zvērs. Es nevēlētos pārvērtēt tā nozīmi, taču uh, dažkārt ir redzami konflikti starp tā drošības, tā, šīs organizācijas drošības lomu un šīs organizācijas vēlmi veicināt demokrātiju. Es vēlētos atsaukties uz uh, vēlētāju novērošanas organizāciju, kas atrodas Varšavā. Ja mēs atceramies oranžo revolūciju Ukrainā, kad tika izdarīts spiediens no Krievijas uz šo iestādi neapstiprināt ka ir apniecisko vēlēšanu rezultātus, un mēs kā parlamentārieši, kas novēroja šīs vēlēšanas, tos ļoti labi redzējām, tajā pašā laikā ECO ir ļoti svarīga loma, jo tā veicina Centrālā Azijas valstu demokrātijas veicināšanu un tā veicina saikni starp Eiropas valstīm un Centrālā Azijas valstīm, uh, jo tās līdzdarbojas vienā organizācijā. Ir arī daudz citas valstis Centrālā Azijā, kur parādās jauni konflikti, tīpaši attiecībā uz uh, cīņu pēc ietekmes. Ir jāatcerās par Šanhajas uh, eh, drošības konferenci un par citām iestādēm, kas ir varbūt uh, prokrieviskākas. Es uzskatu, ka ECO ir neutralizējoša nozīme tā cīnās pret eh, dažādiem naidīgiem spēkiem, kas cenšas panākt lielāku ietekmi Krievijā un Centrālā Azijā. Baltkrievija vēl ar vien uh, ir problēma, kaut gan tā atrodas Rietuma Eiropā, tā vēl ar vien rada daudz problēmu. Tāpat arī jāatcerās par Dienvidu Kaukāzu un konfliktiem, kas nav atrisināti. Tāpat arī jādomā par Moldovu un Piedņestas reģionu. Uh, Agrāk jau esmu uzsvēris vairākas problēmas, tas nav iekļauts ziņojumā, bet varbūt referents varētu to ņemt vērā. Tad, kad notiek vēlēšana novērošanas misijas, ko organizē šis parlaments uz valstīm, kas ir ECO dalība valstis, parasti eh, tiek veidota trojka. Tur piedalās Eiropas parlamenta delegācija ECO un eh, ECO parlamentāra asambleja un vai nu Eiropas padomē vai arī NATO parlamentāra asambleja vai arī kāda cita organizācija. Uh, Eiropas parlamenta delegācija vienmēr ir tāda kā jaunākā delegācija, un tai ir vienmēr dažādi trūkumi. ECO delegācija parasti vada šīs komitejas, un sastāda arī lielāko daļu no galīgā ziņojuma. Šķiet, ka 24. pāntā jūs pieminat Eiropas parlamentu un ECO parlamentāro asambleju un saiknis ar šīm organizācijām. Es uzskatu, ka tam vajadzētu pievērst lielāku nozīmi. Tīpaši mums vajadzētu domāt par to, kāpēc Eiropas parlamenta deputāti vienmēr ir eh, šādi eh, jaunākie biedri eh, vēlēšana novērošanas misijās ECO dalībvalstīs. Paldies Tanaka kungam. Tagad vārds noslēguma vārdiem godāmajam referentam Ročika kungam lūdzu. Thank you, so let me... Lās paldies. Es vēlētos atsaukties uz dažiem kolēģi izteiktajiem komentāriem. Šolca kungs, Tānoka kungs un arī citi pieminēja Centrālā Aziju. Uzskatu, ka ECO un līdzīgām organizācijām vajadzētu spēlēt lielāku lomu tādos konfliktos kā Kirgīzija. Ir jāatcerās arī par reģionālo nozīmi. Ir jāatcerās par Kazahstānas pieaugošo nozīmi. Tas nozīmē, ka mēs daudz ko sagaidām no šī samita. Šī loma, šis uzdevums tika dots Kazahstānai, lai tā spēlētu arvien lielāku lomu. Uzskatu, ka tas ir svarīgi un varbūt to vajadzētu uzsvērt arī mūsu ziņojumā. Varbūt to vajadzētu arī iekļaut mūsu rekomendācijās. Tas neatiecas tikai uz Centrālāzijas reģionu, kas ir ECO dalībvalsts. Countries such as Afghanistan, Tas attiecas arī uz tādām valstīm kā Afganistāna, Pakistāna, ja mēs domājam par narkotiku kontrabandu un tā tālāk. Es uzskatu, ka tas viss ir ļoti svarīgi. Šolca kungs pieminēja vidi un eh, klimata aizsardzību. Jā, domāju, ka šī dimensija nākotnē kļūs arvien nozīmīgāka. Ja jums ir kādi ieteikumi, grozījumi un tā tālāk, lūdzu tos iesniedziet. Nepiekrītu jums vienā jautājumā, proti NATO loma. Jā, savā ziņojumā esmu uzsvēris, ka mūsu interesēs ir stiprināt ECO. Tāpat mūsu interesēs ir stiprināt arī Eiropas Savienības dalību un Eiropas Savienības lomu, it īpaši pēc Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā un ņemot vairāk visus pārējos instrumentus, kas tagad ir mūsu rīcībā. Taču es nedomāju, ka mūsu interesēs ir vainot citu institūciju pozīciju un lomu, it īpaši, ja runa par NATO. NATO eh, vēl ar vien ir ļoti liela nozīme cik tālu ir runa par Eiropas Savienības dalībvalstu drošību. Esmu pārliecināts, ka neviena cita organizācija nespēja uzņemties šādu lomu. Protams, NATO nav vajadzīgo līdzekļu, lai tā uzņemtos vairāk pienākumu Centrālā Azijā. Taču, ja mēs apvienosim spēkus ar ECO un Eiropas Savienību un uh, darbosimies kopā ar NATO, tad mēs uh, varēsim izpildīt uh, vairākus mērķus, ko ECO vajadzētu sasniegt vai uz ko tai vajadzētu tiekties. Kirīlova kungs pieminēja reģionālo sadarbību. Nesmu pret reģionālo sadarbību, gluži pretēji. Uzskatu, ka reģionālā ekonomiskā sadarbība uh, var spēlēt ļoti svarīgu ekonomisku lomu, bet tajā pašā laikā tā ļauj veicināt arī uzticību. Tā ļauj attīstīt cilvēku kapitālu, tā var veicināt eh, kontaktus starp eh, cilvēkiem, turismu un tā tālāk. Taču mums ir jāpatur prātā, ka tik plašā jomā, kā jau tika plašā teritorijā, kā jau tika pieminēts no Vankuveras līdz Vladivostokai, ir ļoti grūti konkrēti norādīti uz uh, īpašiem reģioniem. Tika pieminēta arī organizācijas efektivitāte, pilnībā piekrītu. Dažkārt mēs patiešām jūtamies sarūktināti arī dažas ECO dalībvalstis par to, ka daži no neatrisinātajiem konfliktiem, vai nu tā būtu Grūzija vai Kalnu Karabahas, Piedņistra vai tā tālāk, uh, ka šie konflikti netiek atrisināti, jo ECO nav darbojusies pietiekami aktīvi. Bet jebkurā gadījumā mēs virzāmies pareizajā virzienā. Korfu process, jūs pieminējāt, ka mums ir jādomā ne tikai par hard security, bet arī par soft security. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā visi šie jaunie drošības riski. Es piekrītu jums, ka cilvēktiesību dimensija ir ļoti svarīga. Tagad um, atbildēšu Tanuka kungam. Cilvēktiesību un pilsoņu tiesību paplašināšana ir vēsturisks process. Ja mēs paskatāmies uz ECO vēsturi, uz to, kā šī organizācija attīstījās, tad tā ir bijusi ļoti nozīmīga lomā šī procesa attīstīšanā daudzas eh, no ECO dalībvalstīm nesēdētu pie šiem galdiem, ja mēs nebūtu devuši savu ieguldījumu Helsinku aktā 95. gadā. Ja es pastos uz saviem poļu un čehu kolēģiem, tad es vienmēr atceros uh, pilsoņu tiesību kustību šajās valstīs, kas ļāva sagraut komunismu un kas stiprināja cilvēktiesības un uh, demokrātijas iedzienu šajās valstīs. Uzskatu, ka ECO vēl ar vienu ir svarīga loma un būs svarīga loma šo funkciju izpildē, jo ne visas ECO dalība valstis ir pilnībā demokrātiskas. Par konkrētu rezultātu sasniegšanu es uzskatu, ka tieši tas ECO ir vajadzīgs. Un tieši tādam arī vajadzētu būt mūsu ieguldījumam nākamo divu, trīs nedēļu laikā mums vajadzētu pārdomāt, kādus konkrētus plānus un kādus konkrētus ieteikumus mēs varētu dot. Tā lai samitā un arī pirms samita šīs diskusijas būtu pēc iespējas konkrētākas. Toni Tanka kungs pieminēja ODIR institūciju. Es uzskatu, ka šai institūcijai ir jābūt pilnībā neatkarīgai. Neviens nevar ietekmēt šīs institūcijas neatkarību. Te ir runa gan par demokrātijas veicināšanu, gan par minoritāšu tiesībām. Ja mēs pastamies uz mm, bijušajām padomju savienības valstīm un uh, citām Āzijas valstīm, ja mēs domājam par Romu kopienu mūsu dalību valstīs, tad es uzskatu, ka šī organizācija spēlē ļoti svarīgu lomu. Par vēlēšanu novērošanas misiju. Tāpēc mēs vienmēr spēlējam mazākā, jaunākā partnera lomu. Uzskatu, ka tas sastāda daļa no šīs koncepcijas. Mums ir jāstiprina ECO loma kā Eiropas Savienībai un arī kā Eiropas parlamentam. Tieši tāpēc es varētu, piemēram, ieteikt, ka mums eh, vajadzētu spēlēt lielāku lomu parlamentārajā asamblējā. Un tad, stiprinot šo mūsu lomu, pakāpeniski mēs varētu ieņemt arī svarīgākus posteņus novērošanas procesā dažādās vēlēšanās. Vēlreiz liels paldies par jūsu komentāriem. Es labprāt saņemšu jūs grozījumus. Un uh, termiņš, kā jau es minēju, manuprāt, ir 14. septembris 2012. dienā. C'è un fuori programma, il signor Schulz vuole intervenire due Šolts kungs gribēja uh, vēl komentēt jums divas minūtes, lūdzu, jo Priekšsēdētāji kungs, es jau uh, iepriekš ļoti skaidri pieteicos, bet jūs nu, visdrīzāk uh, man nepamanījāt. Uh, ir, esmu apvienāts, ka jūs dodat man tagad runas laiku. Es domāju, ka šis rezolūcijas projekts ir noteikti nozīmīgs un arī ļoti labs, jo ETSO loma un arī darba šajās trīs dimensijās tas īpaši izceļ Ročik kungs viņa uzstāšanās laikā to arī ļoti tā mm, pareizi ieskicēja. Ļoti nozīmīgi tiek norādīts uz uh, Medveģeva iniciatīvu uh, aizsākt Korfu procesu. Bet es domāju, ka atšķirībā no mums, atšķirībā no Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta, mēs šeit uh, vēlamies padziļināt, stiprināt ECO darbu un šajā virzienā strādājam. No Krievu puses man liekas, ka drīzāk tiek izteikt vēlme par tādu tā kā transformāciju un ECO pārvarēšanu. Un uz to mums vajadzētu kritiski norādīt, jo es domāju, ka Krievijas loma, lai arī cik būtiska tā būtu, un tas ir nozīmīgi, ka Krievija ir ECO un arī bijušās padomjas savienības republikas, tā ir arī liela iespēja šos konfliktus risināt, bet Krievijas loma nevienmēr ir konstruktīva ECO ietvaros. Mēs redzējām to Kaukaz ar. ar konflikta laikā, vēlēšana novērošanā Čečenijā un arī uh, pašvaldību vēlēšanās, kur visdrīzāk tās bija viltojums, un to tam piekrit arī um, Krievijas prezidents un ECO novērotāji netika ielaisti. Tātad, nu jārun arī kritiski par to, un jāsaka, no Krievijas puses sagaidām konstruktīvu ieguldījumu, un arī uh, sagaidām to, kas saistības tāds, kuras uh, tā ir uzņēmis ECO uh, uh, kontekstā Es domāju, ka mm, varbūt ar kādu grozījumu mēs varēsim šādu tekstu labojumu panākt. Raučikungs, es ceru uz jūsu izpratni. Paldies Šauce kungam. Raučikungs, jūs vēlaties vēl ko teikt? Tas ir, tas ir mani. Es pilnībā piekrītu. Ļoti labi. Tad uh, vēl pāris vārdi par laika grafiku šim ziņojumam. 14. septembris 12. Eh, dienā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, kā jau tika teikts, un 5. oktobris eh, būs tā diena, kad mēs debatēsim un balsosim komitejā. Un balsojums plenārsēdē ir plānots oktobra otrajā sesijā. Paldies referentam, paldies visiem, kas izteica komentārus. Pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta kas ir parlamenta atzinums par 2011. gada budžeta projektu. Tas ir padoms grozītais budžets. Referents ir Sala Frankas kungs. Astoņdesmit septiņi grozījumi ir iesniegti, un kad uzklausīsim Sala Frankas kungu, pēc tam un dosim vārdu ēnu referentiem, uh, un grozījuma autoriem. Viņi varēs izteikt savus komentārus un skaidrojumus. Salfrankas kungs, lūdzu jums vārds. Gracias, eh, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms um, es patiesi sāku man uzstāšanās reizi, es pavisam īsi pieskaršos tam, kāds ir ceturtās uh, izdevuma kategorijas konteksts. Uh, komisijas <clears throat> priekšlikums attiecībā uz uh, ārējo darbību paredz 4, uh, nedaudz vairāk nekā 4% pieaugumu attiecībā uz saistību maksājumiem. 63 miljonus salīdzinot ar 2008. gadu ir šis pieaugums, tātad ceturtā kategorija. 2011. gadam 0,14% eh, eh, apjomā tiek eh, paaugstināts, un tas varētu būt nozīmīgi, lai īstenot mūsu ārlietu darbību. Bet no otras puses ir arī skaidrs, ka mēs saskaramies katru gadu ar vienu un tiem pašiem trūkumiem, tad, kad runājam par mūsu ārlietu darbību un saistībām, un redzam, ka uh, tas uh, atkārtojas kādu no gadu. Komisija paredz lielu pieaugumu sadaļā, kur tiek runāts par krīžu no. Vēršana 1,2% vairāk stabilitātes procentam, 16% vairāk uh, arī uh, kaimiņu attiecību uh, veicināšanai uh, ziemeļiem. Uh, dienvidu uh, sadarbības 16%, 16% uh, austrumu procentiem, Afganistāna plus 6,6% un caurmērā redzam, ka tie ir plus 23% šajās summās. Tagad par izdevumiem. Palīdzību Palestīnai. Šeit izdevumi tiek samazināti par 5 miljoniem, vēlēšana novērošanas misijas, par kurām mēs diskusijās runājām tikko. Uh, Un salīdzinot ar citām institūcijām, parlament, tika aicināts, lai parlaments būtu uh, vadošais uh, šajās misijās. Un parlaments tiek uh, iesaistīts. Tā kā Irāna, Jemena kopumā uh, mēs redzam, ka mīnus 17% tiek sagaidīti uh, darbībā. Uh, Tātad pēc tam, kad tika prezentēts budžets, profesorskais budžets projekts, tad uh, padomu pieņēma pozīciju, un tā ir diezgan stingra budžeta izpratnē. Tātad tiek uh, veikti tiešām budžeta samazinājumi apmēram 100 miljonu eiro apmērā, un uh, arī administratīvais atbalsts darbības budžeta līnijām tiek samazināts. Un uh, ir palielināta rezerve, kas ir no 17 eh, miljoniem uz 104 eh, miljoniem palielināta. Un padome arī eh, vēro un pārbauda komisiju un maksājuma apropriācijas ir samazināts būtiskā apmērā. Tā stratēģija, kur es piedāvāju ar šo rezolūcijas projektu, jums vajadzētu būt šim projektam jūsu dokumentu mapēs, un stratēģija ir tāda uzsvērt nepieciešamību eh, nodrošināt ērējos, Eiropas Savienības ārējās darbības, eh, un lai mēs varētu pildīt mūsu uzņemtās saistības, un arī tiek radīts ārējās darbības dienests, tur arī ir vajadzīgi pientākam resursi. Priekšsādātāji, protams, ka mums ir eh, jāsam jāapskaņo tas viss ar uh, nepieciešamību taupīt līdzekļus un ievērot budžeta disciplīnu. Mēs zinām, ka budžeta procedūra uh, novad pie tā, ka šis, uh, šie jautājumi vienmēr tiek skatīti budžeta komitejā. Es varu būt ļoti atvērts, es būšu gatavs uh, grozījumiem. Es, protams, uh, nevaru teikt, ka es. Uh, Eh, pieņemšu visus grozījumus, tas būtu ļoti labi, bet tā nav nopietna um, darba metode, bet es centīšos tiešām ņemt vērā uh, svarīgākās bažas, kas tiks paustas, un centīšos saskaņot šos viedokļus um, un izveidot tādu pamatīgu labu pieeju šim jautājumam. Mums jānodrošina arī pareizais budžeta līdzsvars. Mēs nedrīkstam uh, maksāt uh, vairāk uh, um, nekā tas tiek piedāvāts. Um, Jo, ja mēs uh, izvēlēsimies šo ceļu, tad uh, budžeta komiteja vienkārši nepieņems mūsu prioritātes. Tātad pavisam īsi gribu atsaukties uz dažiem kolēģu izteiktiem komentāriem. Pāris punkti ir septiņi grozījumi iesniegti. Ja Es domāju, ka es varu lielāko daļu no tā visa pieņemt. Tie izskatās ļoti saprātīgas. Brantners kundze ir šeit. Es viņai gribētu pateikt, ka runājot par otro grozījumu un uh, to, cik viņa būtiski uzskata konfliktu novēršanu, es varu to pieņemt. Uh, protams, ar nosacījumu, ka mēs to ieliekam pareizajā kontekstā, un tā ir ārējās uh, darbības politika, kurai ir galvenokārt jāpievēršas krīžu prevencijai, bet es nezinu, vai tā ir mūsu galvenā prioritāte. Tad esmu gatavs eh, ņemt vērā jūsu teikto ar mutisko grozījumu, mēs to varētu iekļaut mūsu rezolūcijā. Galtieres kungs, eh, Galtierī kungs ir iesniedzis divus grozījumus, un eh, viņš uzsver, ka ir jābūt taupīgiem budžeta izpratnē. Paldies Galtierī kungam! Uh, par viņa iesaisti. Viņš ir arī iesniedzis kopā ar mani dažus grozījumus, un eh, ņemot to vērā, es eh, labprāt pieņemšu to, ko viņš iesaka. Protams, ar nosacījumu, ka mēs varam izpildēt mūsu saistības. Kukāna kungs ir iesniedzis grozījumu, kurus arī var pieņemt. Tagad eh, pie tiem grozījumiem, kas ir saistīti ar skaitļiem. Uh, jo runājot par uh, budžetu, vienmēr jāatceras uh, skaitļi. 52 grozījumi ir iesniegti tiem 34 grozījumiem, kurus sastādīja kopā ar Galtjērī kungu par šiem 52 grozījumiem. Es gribētu teikt, ka 80% no tām bažām, kuras kolēģi pauduši, ir iekļaut tajos grozījumos, ko mēs esam sagatavojuši kopā ar Galtjērī kungu. Būtībā šīs te bāžas attiecas uz, eh, piemēram, tādām lietām kā KDP, kā prioritāte budžeta izpratnē, bet kad ir runa uh, par uh, ārkārtas pasākumiem, tad es domāju, ir svarīgi nodrošināt, ka parlamentu pilnvars tiek ievērotas Galtierī kungs, Broka kungs un Ferhofstad kungs ir iesaistīti sarunās par ārējās darbības dienestu, un uh, tāpēc ir jānodrošina, ka tas viss notiek caurskatām, kad ir runa par budžeta ieviešanu. Mēs to varam ielikt rezervē, lai uh, parlaments var veikt attiecīgo novērošanu. Mēs iesakām arī būtiski palielināt finansējumu uh, mūsu pūliņiem atbalstot palestīniešu pašpārvaldes. Domāju, tas ir ļoti būtiski tagad, kad ir sākušās miera sarunas. Es konsultējos ar komisiju un komisija teica, ka šie samazinājumi bija mazāki. Tātad ir šeit vērts palielināt šos finansējumu. Par vēlēšanu novērošanas misijām, kā jūs priekšādātāji teicat, tas ir viens no būtiskākajiem uh, um, instrumentiem, kas Eiropas parlamentam ir. Mēs uh, vadām bieži šīs delegācijas, mēs uh, iesaistāmies arī nosūtot novērotājus, un uh, mums vajadzētu nodrošināt, ka mēs uh, vēlēšanu novērošanas misijas tiešām arī atbalstām. Mēs nedrīkstām šīs aktivitātes apjomā samazināt. Uh, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Es gribēju uzsvērt eh, šo te politisko prioritāti, kāda piemīt šīm misijām parlamenta izpratnē. Eh, runājot par cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē, es nedomāju, ka šeit drīkst samazināt līdzekļus eh, ne administratīvajā daļā, ne citās budžetlīnijās. Tātad mēs gribētu atgriezties pie sākotnējā skaitļa. Runājot par administratīviem izdevumiem, komisija iesaka samazināt eh, par 24 miljoniem šos izdevumus. Mēs eh, piedāvājam 7,5 miljonus. Es domāju, tas ir eh, saprātīgs skaitlis. Tātad mēs esam 70% apmērā atjaunojuši sākotnējās apropriācijas. Uh, lai tas viss būtu vēl nopietni. Komisija ir ieteikusi arī pilotu projektus atbalstīt, ko piedāvāja arī ēnu referenti. Ietemekī kundze, piemēram, piedāvāja dažus projektus. Ko es gribētu skaidri pateikt? Tāda, kā tagad ir situācija priekšsādātāja kungs, es domāju, ka parlamentam uh, nav iemesls būt pārāk apmierinātam, jo komisija piedāvā, vēl nav piedāvājusi budžetu ārējās darbības dienestam. Uh, Un, protams, ka viss šis te 2011. gada budžeta process eh, no tā būs būtiski atkarīgs. Un tāpēc, manuprāt, šeit ir risks, ka šeit lietas varētu pārklāties. Un, ja mēs to pēc iespējas drīzāk neatrisināsim, tad šis risks pastāv. Ir virkne grozījumu, kurus es gribētu um, apkopot un uh, apkopot jūsu viedokli par tiem. Viens ir Hautals kundzes grozījums, uh, kurš um, iesaka uh, iespēju uh, veidot īpašā Eiropas Savienības uh, sūtņa status, jeb vēstnieks status, un Flotras kundzes grozījums ir interesants. Man ir savs viedoklis, bet man interesētu, ko domā Eiropas komisija par to. Viņa uh, iesaka ielikt naudu rezervē uh, juridiskajai, jeb tieslietu sadarbībai ar, uh, ar Tunisiju. Un Brantners kundze iesaka grozījumu par uh, sagatavošanās pasākumiem, kas uh, ir paredzēts, lai izveidot mediācijas grupu, izveidojot um, Uh, ārējās darbības dienestu. Es zinu priekšsādātāji, ka tiek uh, gatavots ziņojums par uh, finanšu pārvaldību attiecībā uz ārējās darbības dienas, tāpēc es arī uzkla, labprāt uzklausītu komisijas informāciju par to. Un, protams, esmu gatavs uzklausīt kolēģu komentārus un pirms, līdz pirmdienai arī labprāt pieņemšu pēc iespējas vairāk grozījumu, Protams, jāpatur prātā arī tas, ka mums uh, ir jāievēro taupības pasākumi, bet uh, ir jāņem vērā, protams, arī kolēģu bažas. Un uh, gribētu teikt, ka lielā mērā kolēģu teiktais un prasītais jau ir iekļauts manas un Glatierī kungs sagatavotajos grozīmos. Paldies, Ela Franks kungs! Debatas sāksim ar ēnu referentiem un pēc tam uh, dosim vārdu citiem. Galtierī kungs, trīs minūtes. Viņš ir ēnu referents no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sala Frankas kungs. Tas darbs, kāds ir bijis paveikts, ir nozīmīgs, un paldies Sala Frankas kungam arī par viņa gatavību diskusijai. Situācija ir diezgan delikāta finanšu plānā parlamentam ir jādod tāds ļoti skaidrs signāls, kas būtu visiem arī saprotams. Skaitļi, kas tika minēti, un tie, par kuriem mums jāpārdomā, tos jau visus saldrāvs mums pieminēja, tos neatkārtošu, mēs jau um, paudām mūsu šaubas par, uh, piemēram, Palestīnas jautājumu, ir maz līdzekļu mūsu rīcībā un padomas uh, darbība ir pasliktinājusi situāciju, samazinājusi līdzekļus, un tas ir tādi savādi. Jo mēs redzam, ka visā pasaulē pieaug maksājumi visos budžetos. Mēs uh, redzam, ka padomīs un līdzekļus desmit uh, procentus eh, ceturtās izdevuma kategorijas maksājumos. Es domāju, ka tas ir nu, tāds ļoti īpašs mm, pasākums, un es īsti nesaprotu tās, tās eh, tā lietderīgumu. Tas neatbilst eh, padomas dokumentiem, kur tiek runāts par proporcionālu īsinājumu visās pozīcijās. Viņi savu uzmanību ir pievērsuši tikai vienai izdevuma kategorijai un tikai dažām, dažiem posteņiem. Uh, Līdz ar to šis budžets uh, zaudē ticamību un vairs nav īsti nopietns. Tagad uh, par uh, priekšēstājas uh, procesu un uh, administratīviem izdevumiem darba vietām, kas ir nepieciešama, lai šos fondus gan apsaimniekotu, gan izmantotu līdzekļus, kā arī izmantotu pieejamos finanšu līdzekļus. Es domāju, ka padomas um, darbība ir bijusi ļoti negatīva. Saskaroties ar šo situāciju un ievērojot šo sarežģīto kontekstu, kurā darbojamies, tie centieni, kas mums ir jāveic, ir jāatgriežas pie akceptējama līmeņa saistībās, resursos, un būtiskākajai prioritātei jāatbilst um, Eiropas ārējās um, darbības funkcionētajiem pamatprincipiem. Nu, praktiski visi tie saīsinājumi, kas ir uh, bijuši un ko redzam, viss tas, ko padomu ir svītrojusi, jāpārskat, kā arī uh, par komisijas budžetu runājot, jāskata vēlreiz tā pozīcija, kas ir mm, domāta palīdzībai Palestīnai. Grozījumos um, tiek runāts Par KDP budžetu ir skaidrs, ka 2011. gadā ir paredzēta līdzekļi būtiskākajām misijām KDP ietvaros. Un noslēgumā atbildēšu uz Salfrankas kunga jautājumu. Esmu pret izdevumiem Tibetai Un arī jautājums par Tunisijai paredzētajiem līdzekļiem, man liekas, ir tāds, nu, diskutējams. Tagad par Brantners kundas grozējumu, tas ir interesants. Un varbūt, ka gribētu pāris tādas papildus skaidrojumus dzirdēt. Nu, tādos lielos vilcienos. Tas bija mans viedoklis. Un aicinu kolēģis atbalstīt uh, to, ko mēs ar Salas Frankskungu mēģinājām uh, ieviest. Tagad Jete Makī kundze trīs minūtes alde. Thank you very much. First... Paldies. Pirmām kārtām vēlētos izteikt tādus vispārējus novērojumus. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti striktiem. Kāpēc? tāpēc ka nacionālā līmenī ļoti daudzas valdības apgriež budžetu, ņemot vērā finanšu krīzi. Uzskatu, ka nebūtu akceptējami, ja Eiropas Savienības līmenī mēs izmantotu arvien vairāk finanšu līdzekļu. Es uzskatu, ka mums ir jādarbojas tāpat kā dalību valstu valdībām. Bet, neskatoties uz šo apkalpojumu. Nauda, kas tiek iztērēta ārpolitikai, nav uh, pārāk lielos apmēros. Tā ir ļoti neliela daļa no Eiropas Savienības budžeta. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā vairākus svarīgus punktus, mums vajag tos uzsvērt. Es vēlētos uzsvērt arī, ka kontrole ir ļoti būtiska. Tagad izteikšu četrus komentārus. Mani pārsteidz padomes negatīvā reakcija uz rezervi. Tikai šogad vien 100 miljonu eiro tika novirzīti kā ārkārtas palīdzība Haitī. Taču tagad Padome šajā maksājumu sadaļā nākamajam gadam ir ielikusi 0 eiro. Startautiskie donori nav piešķīruši pietiekami daudz naudas līdzekļu Haitī, netik daudz, kā tika solīts. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt sniegt palīdzību Haitī. Domāju, ka ne tikai mana politiskā grupā, bet arī daudzas citas politiskās grupas uzskata, ka vajadzētu turpināt sniegt palīdzību 203 miljonu eiro apmērā. Nākamais ir eh, stabilitātes instruments. Mums vajadzētu pieturēties pie komisijas priekšlikumā šajā jautājumā. Mums ir vajadzīgs atbilstošs finansējums krīžu novēršanas kapacitātes uzturēšanai, īpaši, ja runa par civilo krīžu vadību un stabilizācijas misiju apmācību. Šie punkti noteikti ir jānodrošina. Treškārt, es vēlētos pievērsties Eiropas kaimiņa attiecību un partnerības programmai. Mūsu tuvāko kaimiņu valstu vidū ir tāda reģioni, kas rada arvien vairāk bāžu Eiropas Savienībai. Tiem ir jāpiešķir pietiekami daudz finansējuma. Šī nauda nonāk pie mūsu kaimiņiem gan austrumos, gan dienvidos. Domāju, ka tā ir viena no svarīgākajām jomām. Ir jāstiprina arī īstenošanas pasākumi. Pēdējais punkts, ko vēlējos pieminēt, ir Baltijas jūras stratēģija. To finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības eh, programmas ietveros partnerība ar Austrum Eiropu. Ziemeļu dimensijai mums vajadzētu izmantot visus jau esošos ietverus, lai varētu turpināt stiprināt Baltijas jūras stratēģijas īstenošanas atbalsta pasākumus. Paldies Jātenmaki kundzei. Tagad došu vārdu Brantner kungam trīs minūtes. Brantners kundzei, es atvainojos. Liels paldies! Es vēlētos komentēt trīs punktus. Galvenokārt attiecas arī uz Sala Frankas kunga uzdotajiem jautājumiem. Pirmām kārtām es vēlētos jūs sveikt par jūsu darbu. Jūs runājāt arī par viedokļu sniegšanu Ja runa par šiem skaitļiem, jūs izteicāties arī par mediācijas atbalsta grupu. 2007. gadā padomē publiskoja lēmumu par to, ka tā nevēlas stiprināt mediācijas kapacitāti un ka tā vēlas izveidot eh, Eiropas mediācijas atbalsta grupu, bet budžetā netika iekļauta līdzekļi šo pasākumu īstenošanai. Tika teikts, ka drīz to nevarēs paveikt, bet ir vajadzīgi sagatavošanās pasākumi, lai nākotnē kaut ko tādu varētu izveidot. Esmu apspriedusies arī ar deputātiem un arī ar komisijas darbiniekiem, lai saprastu, kā mēs varētu darboties ar maziem izdevumiem bet tajā pašā laikā nodrošināt kaut kad nākotnē labu mediācijas kapacitāti Eiropā. Dalībvalstis ir vienojušās par eh, to, ka šie sagatavošanās pasākumi varētu būt labs eh, darbības veids. Tika uzdots jautājums arī par Tunisiju. Šo programmu mēs uzskatām vajadzētu ļoti ātri izvērtēt, pirms būs nepieciešami jauni naudas līdzekļi. Vajadzētu izveidot vismaz rezervi šiem pasākumiem, pirms tiek paveikti izvērtēšanas darbi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot mūsu tiesības, lai kontrolētu naudas izlietojumu. Es apsveicu Salafrankas kunga centienus, īstenojot tos pasākumus, par kuriem mēs vienojāmies ar Eštons kundzi par ārējās rīcības dienestu, tīpaši par kādu par budžeta pozīcijām. Šķiet, ka jūs piekrītat eh, lielajām kādu misijām, ir tīpaši tai, kas darbojas Afganistānā. Bet tāpat arī jāatcerās par Kongo, Gvinēju, Bisavu, Bosniju un uh, citām teritorijām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt maksimālistisku nostāju, mums vajadzētu paredzēt vismaz vienu katrai. Un, ja to mums neizdosies panākt, mums vajadzētu izdarīt pārgrupēšanu. Piemēram, Kongo mēs atgriezīsimies tādā pašā situācijā kā agrāk. Ja runa par Bosniju, kur ir ļoti liela misija, tad es īsti nesaprotu, kāpēc ir vajadzīga atsevišķa misija Afganistānai, bet Bosnijai tādu nevajag. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu būt uh, nedaudz uh, drošākiem, uzdrošināties vairāk, mums vajadzētu sadalīt uh, šīs misijas divās daļās. Tas būtu mans jautājums, un atkarībā no jūsu atbildes es iesniegšu šos grozījumus uh, tieši budžeta komitejai. Ja runa par saistību apropriācijām, tad uh, mēs saglabāsim uh, EIDHR instrumentu par EPA. Liels paldies Brantneres kundzei, vārds munīcija kundzei divām minūtēm. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos uh, referentam Sala Frankas kungam pateikties par viņa ziņojumu, par viņa izšķirību un arī uh, gribu. Esmu ēnu referenta sociālistu un demokrāta grupā. Komisijas priekšlikums jāatjauno, tas ir pareizi, ko viņš saka. Taču esmu pārsteigta, jo grozījumi par konkrētiem uh, skaitļiem piemēram, piec, 19.05 eh, pozīcijā tiek eh, jauna pozīcija ieviesta un tam nav uh, juridiskā pamatojuma. Mm, šeit netiek pieminēts arī budžeta racionalizācijas princips. Šeit viena pozīcija tiek sadalīta un uh, finanšu instruments ar uh, rūpnieciski attīstītajām valstīm tiek uh, sadalīts un ASV netiek iekļauts. Nezinu, pēc kāda kritērija tas tiek sadarīts un tiek uh, piedāvāta jauna um, budžeta pozīcija, lai gan arī mēs nesen jau esam tādu izveidojuši. Kādēļ tad jauna 4 līdz 5 miljonu apmērā atkarībā no tā, vai grozījumi nāk no Broka kunga vai ēnu referenta. Kādēļ tieši šī summa sadarbībai ar, ar rūpnieciski attīstītajām valstīm un kādēļ ne ASV? Kādēļ? Tur būtu uh, šīm summām jānovirza. Uh, Ir fonds uh, sadarbībai ar rūpnieciskām valstīm un 5000 grozījums Varbūt, ka tas ir attiecināts tikai uz komentāriem, bet nu, vienalga situācija tā diezgan savāda. 520. vai 5020. vai 5030. Jā, jā, tiek runāts par summām, bet kādas kritērijas jūs izmantojat? Balsojuma sarakstā tam būtu uh, skaidri jānorāda. Ar kādiem kritērijiem jūs uh, strādājāt, iesniedzot šos grozījumus. Un vēl kas samarā līdzīgs pilotprojekts, ko Jātemekī kundze piedāvā sadarbībai ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām krīzē. Šeit vajadzētu veidot pilotu projektu sadarbībai ar Krieviju. Vai tad, un šeit saka, ka nebūs pilotu projektu priekšsēdētāj kungs vēl trīs sekundes tad nevis Palestīnas pašpārvalde, bet UNRVA. Šeit arī tiek runāts par to pašu summu, kas 2009. gadā bija paredzēts UNRVA nepieciešamie līdzekļi paliek un kādēļ tad tagad ir minēta cita summa? Paldies! Nākošā runātāja Gomeša kundze. Uh, Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentam un ainu referentiem par viņu, viņu paveikto darbu. Es uh, vēlētos atbalstīt priekšlikumu atjaunot uh, finansējuma līmeni Eiropas instrumentam demokrātijai un cilvēktiesībām. Tā skaitā ir jāiekļauj arī finanšu līdzekļi vēlēšanu novērošanas vajadzībām. Es vēlētos arī paust eh, savu atbalstu grozījumam, ko iesniedza Muniša kungs par 90.3.6 pantu par Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem. Tā skaitā ir jānozīmē arī, ir jānodrošinā, lai eh, pieņemot darbā cilvēkus tiktu ņemta vērā dzimumu līdztiesības politika. Uh, Iepriekš ja tā nav noticis, un parlaments ir jau agrāk paudis šādu kritiku. Tāpat es vēlētos teikt, ka atbalstu priekšlikumus un grozījumus, kas vēlas nodrošināt policijas misiju turpināšanu kādu ietveros. Es uzskatu, ka tas veicinātu caurdzamību un stiprinātu arī mūsu parlamentā pārbaudas iespējas. Es atvainojos, bet šķiet, ka mēs aizmirsām vienu ēnu referentu, kurš nepieteicās iepriekš Lozinga kungs, kundze, trīs minūtes lūdzu. Jā, es uh, reiķinājos ar to, ka ēnu referentiem tiks dots vārds automātiski. Paldies eh, priekšsādātāji kungs, paldies referentam Salfrankas kungam par viņu teikto. Es viņam piekrītu, ka būtu ļoti svarīgi pēc iespējas drīzāk paņ, saņemt pirmo uh, realistisko priekšlikumu par eh, ārējās darbības dienesta jeb ADD budžetu. Un tad to mēs vismaz varētu pienācīgā laikā izskatīt un šo budžeta sadalījumu arī izskatīt pa nodaļām. Uh, Līdšanējā procedūra šeit parlamentā attiecībā uz ADD, mūsuprāt, attiecībā uz laika grafiku un iespējām šos jautājumus izskatīt, šī procedūra pilnīgi nepieņemama bija, jo īpaši ņemot vērā to, cik šis ADD ir būtisks. Uh, šis dienests uh, ātrā tempā tika izcīts cauri parlamentam, un, manuprāt, uh, tas neatbilst demokrātijas uh, principiem un demokrātiskās kontrolas principiem, un šeit, runājot par budžetu, to vajadzētu atgūt. Kas attiecas uz finansējumu samazinājumu Palestīnai un Izraels-Palestīnas konfliktu risināšanu, uh, tad mūsu politiskā grupa, GOE, NGL grupa piekrīt jums, Salafrankas kungs, par to, ka šo uh, atbalstu nedrīkst nekādā ziņā samazināt, jo tie ir uh, ļoti būtiski līdzekļi, eksistenciāli uh, svarīgi konflikta risināšanai un arī palestīniešiem. Es piekrītu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt būtisku lomu pasaulē un priekš tam ir uh, jāsniedz arī uh, pienācīgi finanšu līdzekļi. Un tomēr uh, es un GNGL uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt mieru veicinošam un taisnīgumu veicinošam dalībniekam, un to nekādā ziņā nevar darīt ar militāriem līdzekļiem, ar spiedienu un citādiem šantāžas līdzekļiem. Tāpēc nedrīkstētu EDAP misijās un citās militārās misijās investēt. Uh, ir eh, jāiestājas par eh, civilu, taisnīgu ārlietu politiku, kur Eiropas Savienībai vajadzētu būt kā starpniekam, mediātoram. Nevajadzētu Eiropas Savienībai veidot tādu agresīvu tirzniecības politiku, pašai kļūstot par agresoru. Un šādā izpratnē esam iesnieguši arī grozījumus gan par šo atzinumu, jeb nostāju, gan arī par atsevišķajām budžeta pozīcijām. Kas attiec uz rezerves fondu, mēs piekrītam, ka ja līdzekļi uh, uh, civilai uh, ārkārtas palīdzībai tiek izmantot, tad to var darīt. Paldies. Eh, Liels paldies, Lozings kundze. Tagad Miller kungs no Releks ģenerāldirektorāta komisijā, lūdzu. Ja iespējams, tad eh, lūdzu iekļaujieties piecās minūtēs. Paldies. Centīšos izteikties īsi priekšsādātāji. Pirmkārt, kā jau daudzi teica, mēs tiešām apzināmies, kāda ir smagā ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā, un mēs eh, pieņemam zināšanai daudzu deputātu teikto, ka jābūt eh, striktiem budžeta izpratnē. Mēs vienmēr esam saņēmuši atbalstu no šīs komitejas, eh, at, atjaunojot budžeta summas, ja tās ir samazināts uh, Un paldies arī Sala Franks kungam, ka viņš aicina atjaunot šos te budžeta līdzekļu apjomus. Un paldies arī, ka viņš pievērš administrācijai un arī maksājuma apropriācijām. Un runājot par visiem instrumentiem, ceturtajā izdevuma kategorijā un arī pirms iestāšanās instrumentu. Sala Frankas kungs uh, pilnajā apmērā neatjauno uh, attīstības sadarbības un kaimiņattiecību politikas instrumentiem, kas ir mūsu lielākie instrumenti. Mēs augstu vērtējam Salfrankas kungas centienus, bet jebkurš samazinājums administratīvajā atbalstā šiem instrumentiem var uh, radīt problēmas, uh, uh, mēģinot pilnībā īstenot budžetu. Palestīnas jautājumu daudz pieminēja. Mēs pieņemam zināšanai uh, pieprasījumu palielināt šo budžeta pozīciju no 100 uh, miljoniem uz 2 vai 300, kas uh, atbilstu tad sākotnējiem priekšlikumiem no komisijas puses iepriekšējos budžeta gados. Par to priekšsādātāja kungs gribētu teikt, ka Eštons kundze un komisija tiešām ar prieku atbalstītu palestīniešus un uh, Uh, lai nesamazinātu šis atbalsts salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Par uh, samazinājumiem, ko piedāvā Sala Frankas kungs uh, attiecībā uz komisijas priekšlikumu, un šeit ir runa par Afganistānu. Tur ir piedāvāts samazinājums par 8 miljoniem. Mēs palīdzību tādām valstīm kā Afganistānai plānojam ļoti rūpīgi, un tas tiek apspriests ar visām uh, pusēm, ar partnervalsti un dalību valstīm, un jebkurš samazinājums šajā budžeta pozīcijā nozīmēs arī samazinājumu mūsu palīdzībā Afganistāns iedzīvotājiem. Atgriežoties pie ārējās un drošības politikas priekšstādātāja, es domāju, ka šeit ir divu grupu grozījumi. Pirmkārt ir caurskatāmība ļoti būtiska, un uh, Un Sala Franks kungs eh, kopā ar sociālistu referentu vēlas veidot ārkārtas pozīciju līdzekļiem. Un caurskatāmība arī būs ļoti būtiska, arī Eštāns kundze to ir minējusi. Vienkārši mums ir jautājums, vai tas ir labākais veids, kā panākt caurskatāmiem, proti radot atsevišķas budžeta uh, pozīcijas katrai EDAP misijai. Es atvainojos, KDP misijai. Tagad ir astoņas pozīcijas astoņām misijām. Mums nešķiet, ka tas ir labākais veids, kā panākt caurskatāmību. Mēs jau sniedzam detalizētu informāciju par katras misijas budžetu. Mēs eh, reiz ceturksnī sūtam ziņojumu šai komitejai un pirms katras, es atvainojos, pēc katras misijas apstiprināšanas eh, padomē Mēs jums dažu dienu laikā atsūtām misijas budžetu. Mēs uh, vēlamies apspriest šo jautājumu ar parlamentu, varbūt rast citus veidus, kā atbilst šīm prasībām, kas tiek apstiprināts KDB, uh, KDP sadaļā vienmēr ir jāapstiprina arī padomē budžeta procedūrā. Un uh, šī rezerves veidošana, mēs saprotam, ka parlamentam tas varētu būt uh, uh, veids, kā tālāk apspriesties ar dalību valstīm budžeta procedūrā, bet ja šāda rezerve tiktu uzturēta nākamā gada budžetē, tad tas varētu mazināt, mazināt Eiropas Savienības spēju uh, reaģēt ārkārtas situācijā, jo mēs eh, varētu šo naudu izmantot eh, operācijām. Bet mēs noteikti turpināsim diskutēt ar deputātiem par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs pārsvārdu par Eiropas ārējās darbības dienestu. Aštonas eh, kundzes pārstāvis arī ir telpā, un viņš var droši vien apstiprināt to, ko es teikšu. Mēs pilnībā saprotam, ka uh, Daudziem deputātiem ir ļoti svarīgi zināt, kas notiek ar ADD e budžetu un pēc iespējas drīzāk to uzzināt. Šobrīd komisija gatavo savus budžeta grozījumus tieši šobrīd, un kad es došos prom no šejienes, es arī došos uz komisiju un pie tā strādāšu. Šī priekšlikuma, uh, tātad tas ir, tur ir paredzēts pieņemt 15. septembrī, tā būs grozījuma vēsture, Uh, vēstuli un uh, tad šī grozījuma vēstule tiks iesniegt parlamentam pirmajā lasījumā. Tā, tā tad nonāks parlamentā laicīgi pirms pirmā lasījuma. Un, protams, noslēgumā gribu teikt, ka Eštāns kundze aktīvi iesaistās šī lēmuma sagatavošanā, kas šobrīd notiek, kā jau teicu. Uh, Īpaši gribu pateikties uh, referentam par atvērtību, par gatavību sadarboties ar mums, uzklausīt mūsu bāžas, un es ceru, ka mēs varēsim tikpat auglīgā veidā sadarboties ar šo komiteju arī turpmākajās budžeta procedūras daļās. Paldies! Paldies, Miller kungam! Un tagad uh, pēdējās nos, noslēguma vārds un piezīmes teiks Sasala Franks kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. pēc uh, izteiktajām piezīmēm, ko pauda kolēģi, es uh, vislabāk gribētu atbildēt uz uh, katru atsevišķo no viņiem. Galtierīkungs, paldies par jūsu sadarbību. Jūs varat neuztraukties attiecībā, uh, jautājumu attiecībā uz Palestīnu. Es domāju, ka komisija un arī uh, visa šī komiteja atbalsta uh, Uh, šo darbību neviens um, nezin, cik uh, mm, precīzi līdzekļi tagad uh, tiks noteikti un dažkārt es vispār šaubos par to, vai vispār budžetā tas viss tā ir skaidri kvantificējums, ja mums un jautājums par Tibetu vai nepieciešams īpašais sūtnes no diplomāta puses ir bijuši, zinām, teiksim, tādi šauba vārdi. Es zinu, ka zaļie ir ļoti interesēti um, šai jautājumā un šādu posteņu veidveidā, bet es negribu kādu noteiktu valsti īpaši izcelt un um, zaļo budžetē arī ir uh, līdzekļi, lai tādu īpašu, teiksim, kontroli veikt par uh, kandidātu izveidi, izvēli vai arī uh, budžeta līdzekļu izmantošanu. Ir dažādas programmas, ar kurām to varētu īstenot. Nākošais jautājums. Dažādi reģioni vai, vai konkrētas valstis citos kontinentos tos nevajadzētu uh, kaut kā tā e, īpaši izcelt. Tagad Jētemekie kundze par to, uh, ko jūs teicāt. Padoms negatīvā nostāja būtībā man nemaz tik ļoti nepārsteidz, jo budžeta diskusijas tā vienmēr ir tāda ziņāma cīņa Un ja budžeta uh, diskusijas vēl nav noslēgtas, tad uh, tas viss ir tāda stratēģija un taktikas jautājums. Mēs redzam, kā situācija attīstās kopumā budžeta diskusijā. Ja te, Makī kundze, jūs runājat par operatīvajām budžeta uh, pozīcijām, es domāju, ka jūsu ierosme patiesi ir arī uzņemta. Vienīgais, kas būtu um, jādara, un šeit esmu atklāts, maksājuma sadaļā vajadzētu veikt zināmas izmaiņas lai mēs politiski skaidru signālu dotu, paustu Eiropas Savienības viedokli un teiktu, ka šie punkti ir konkrēti jāievēro. Cilvēktiesības, pamatbrīvības, iestājas politika. Un maksājumos esmu gatavs vēlreiz šo uh, sadarbību izskatīt, lai mēs. Uh, varētu nu, spērt vēl soli, e, lai tuvinātos, teiksim, jūsu pozīcijai. Saprotu arī to, ko jūs e, teicāt par Haiti. Savos ievadvārdos es to nepieminēju, bet praktiski mēs runājam arī e, par palīdzību un arī par palīdzību Pakistānai. Šeit varbūt varētu vēl ko teikt mūsu kolēģi, kas pārstāv attīstības sektora attīstības jomu un ko teikt uh, par saistībām. Tagad par 2011. gada budžetu un 70 miljoniem, ko Eiropas Savienība vēlas piešķirt Pakistānai. Šis jautājums visu laiku tiks līdz izskatīts uh, budžeta diskusiju laikā. Tagad Brantner kungs. Vienošanās ar padomi nozīmē arī to, ka tiek ievērots kas tāds, uz ko ir norādījusi jau arī komisija īpašās misijas nevajadzētu īpaši izcelt. Budžetam jābūt caurskatāmam. No otras puses mums nevajadzētu pārspēt, visam jābūt ir racionāli. Neredz īsti, ko jūs gribat teikt, no kurienes uh, no kurienes šo summu varētu ņemt? Sadarbība ar ASV. Šo jautājumu uzdeva viena no deputātēm. Tas uh, neiespēja to divpusēju sadarbību. Un tad par rūpnieciski attīstītajām valstīm es uh, precīzi paraudzīšos uz šīm summām. Uh, Protams, ka situācija nav tāda, ka ikgadējās summas vajadzētu kaut kādā veidā sadalīt. Tas nē, bet pēdējā rezolūcija, kas bija pieņemta par transatlantisko sadarbību, uz to tika norādīts un tika norādīts uz to, ka Eiropas Savienības budžets pētījumiem vai sadarbībai, lai veicinātu šīs sadarbības padziļinājumu ir plašāks, un šeit neiet runa tikai par ideju ģenerēšanas lokiem, kāda ir ASV. Vēl par komentāriem mūsu saistības attiecībā uz ASV kolēģiem, draugiem tiks uzturēta, bet šie ideju ģenerēšanas loki Eiropā, par tiem vajadzētu vēl vairāk padomāt. Komisija ir piedāvājusi noteiktus risinājumus, noteiktas summas, uh, tam vēl tiks pievienots, un tas, ko mēs šeit Eiropas parlamentā vēl varam teikt par šo jautājumu, to uh, apvienosim grozījumā. Un Broka kungs nav jau tā, ka uh, rūpnieciskās valsts tiek kaut kā negatīvi skatīts, iet runa par papildu summām. Paldies Gomeša kundzei par viņas izteiktajām piezīmēm. Viņa ļoti uzmanīgi raugās uz drošības jautājumiem un uh, misijām saistībā ar to. Noslēgumā Lēzingas kundze. Manuprāt, ir pareizi tas, ko jūs teicāt. Esmu ieprast, iepriecināts, ka komisijas pārstāvis to apstiprināja, ka septembra vidū šīs budžeta tēmas tiks sagatavots un mūsu rīcībā būs arī teksti, tad, teiksim, tie būs tādi konkrētāki dati nekā līdz šim, kas būs mūsu rīcībā. Piekrītu tam, ka tās summas, kas ir piedāvātas Palestīnas, uh, vajadzībām. Par tiem jārunā, un arī komisijas pārstāvs runāja ka par to, ka administrācijas izdevumu vajadzētu, tās vajadzētu saglabāt. Es to vēl neesmu jautājumu izskatījis, to izdarīšu līdz pirmdienai un skatīšos, vai uzlabojums ir iespējams. Un šī budžeta procedūra, kā jau teicu, ir arī taktiska procedūra. Grozījums mēs vēl izskatīsim, un man liekas, ka pirmdien vajadzētu. Uh, budžeta kontekstā vēlreiz diskutēt, un bez tam budžeta uh, komitejai pašai jādod skaidra ziņa. Mēs esam noteikuši rezervas uh, apjomu 18 miljonu, tas ir vairāk nekā ja sākotnēji paredzēts, un šeit ir jāveic uh, zināmi labojumi. Bet, nu, manuprāt, tas, kas raksturo mūsu prioritātes, ir ievērots un budžeta procedūras noslēgumā būsim panākuši labu kompromisu arī ar budžeta komiteju. Tātad līdz pirmdienai ievēroši tos ierosinājums, kurš šeit izteica, un paraudzīšos, vai ar šiem grozījumiem uh, nevarētu vēl mainīt šīs komitejas eh, tādu nostāju, to papildinot. Paldies par jūsu uzmanību un paldies par jūsu teikto. Priekšsēdētājs, paldies kolēģiem un referentam. Balsojums notiks nākošajā sēdē. Respektīvi, Eh, šajā plenāra sēdes laikā, sākot no 6. septembra. Tagad uh, nākošais jautājums. Ferma kungs ir referents nākošā mūsu izskatāmā jautājuma kontekstā mēs zinām, ka šie grozījumi eh, saistībā ar Eiropas Savienības eh, ierēģņu statūtu ir otrajā fāzē, un mēs runājam par eh, ārējās darbības dienesta izveidi. Pirmdien tiks iz, formulēti grozījumi. Šodien Fērma kungs visu varēs mums pastāstīt par budžetu Broka un Ferhofstata kunga uh, darbs, uh, kā arī Gvaltjērī kunga pienesums ir uh, devuši iespēju izstrādāt ietvaru, šo uh, institucionālo ietvaru, kas tikko ir pieņemts, budžeta kontrole ir ļoti nozīmīga. Un, uh, budžeta kontrola ir nozīmīga ierēģi status noteikšanai un statūtu noteikšanai, bet, nu, ADD gadījumā jāsaka, ka grozījumi šeit ir tikai ierobežot paredzēti, jo tas ir, tā ir likumdošanas programma un šīs attiecības ar dažādiem institūcijām, kas ir atbildīgs par šo uh, dienas šie jautājumi tiek tad konkretizēti un skaidrot. Pērmkungs, lūdzu, jums vārds, mums gan nav pārāk daudz laika. Mēģiniet um, iekļauties 5 līdz 6 minūtēs, varbūt tas būs iespējams. Much, Chair. yes, I... Paldies, priekšsēdētāji, jā, es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Kā jau jūs pats minējāt, tas ir mūsu ieguldījums finanšu regulējuma izmaiņās. Uh, kas tiek izdarīts ņemot vērā ārējās rīcības dienas veidošanu. Tas viss ir ļoti interesanti, jo, protams, ka finanšu regulējums ir viena no jomām, kur darbojas koplēma procedūra, un šajā jomā mēs noteikti varam daudz ko ietekmēt. Šī atzinuma pamatā, protams, ir Madrides vienošanās par ārējās rīcības dienestu. Mēs esam centušies pārtulkot šo nolīgumu grozījumos tā, lai finanšu regulējums atbilstu uh, Madridē uh, panāktajiem lēmumiem. Protams, ir vairākas jomas, kur, kuras neskara Madrides vienošanos, bet eh, pastāv galvenais princips, ka regulē ir jābūt daudz detalizētākai. Mēs iecīnāmies daudz sīkāk šajos jautājumos, ņemot vērā parlamenta vēsturi un ņemot vērā arī pašreizējo starpiestāžu nolīgumu par dažādiem izdevumiem. Mēs cenšamies to visu pielāgot jaunajai situācijai. Paši svarīgākie grozījumi un uh, ir jāatcerās, ka galvenie jautājumi ir būtiski 7., 8. un 9. grozījumam. Tagad es īkā komentēšu katru no šiem grozījumiem. 7. grozījumā mēs skaidrojam, ka Eiropas ārējais rīcības dienests, ja runa par administratīvajiem izdevumiem, tiek uzskatīts kā institūcija. Tas nozīmē, ka uh, Eh, šī, šai institūcijai ir jāsastāda izdevumu un ieņēmumu tāme, tieši tāpat kā rīkos pārējās institūcijas, arī parlaments. Un mēs arī iedzinamies detaļās, kādām tieši šīm tāmēm ir jāizskatās. Nākamais grozījums, ko mēs arī izskatām, ir tas, ka mēs pieminam tikai divas, divi, diviem no, um, ār, divus no ārlietu komisāriem kaimiņattiecību komisārs un attīstības komisārs. Iespējams, ka mums ir jāpiemina arī trešā komisāra Georgievas kundze šajā sakarībā. Varbūt eh, mums pat vajadzētu padomāt. Astotais grozījums šķiet ir pats svarīgākais, jo te mēs uzstādam prasības darba dokumentam. Šis darba dokuments ataino visu kopējo budžetu. Te ir runa par visiem administratīviem neklutācijas izdevumiem ārējās rīcības dienestā. Mēs detalizētāk izskatām arī, e, kā šis e, darba dokuments ir jāsastāda. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai šie punkti tiktu pareizi sastādīti. Devītajā grozījumā mēs iecīnamies vairākās detaļās un padziļinam Madrides vienošanos. Te ir runa par uh, vadības struktūra attiecībā uz ārējās rīcības dienestu, kuram noteikti vajadzētu nodrošināt budžeta un administrācijas ģenerāldirektoru. Tie ir trīs svarīgākie grozījumi, taču ir jāatcerās, ka ir arī vairākas citas lietas, kuras līdz šim neesmu šeit ietvēris, taču es uzskatu, ka mums komitejā par to vajadzētu apspriesties. Pirmais attiecas uz apspriedēm, kas mums tikko bija par 2017. gada budžetu ir jāatcerās par kādu budžeta pozīciju pārstāvēšanu attiecībā uz kādu misijām. Mums ir bijušas gairas apspriedes par šiem punktiem arī iepriekšējos darba kārtības punktos, un, kā jūs zināt, pašlaik to regulē starpiestāžu nolīgums. Taču situācija pirms Lisabonas un pirms ārējās rīcības dienesta bija atšķirīga. Tagad mums ir jādomā, kā kādu budžetu mums, mēs varētu strukturizēt un prezentēt Eiropas parlamentam. Nākamais es eh, labprāt izskatītu šādu jautājumu. Mums nevajadzētu to iekļaut starpiestāžu nolīgumā, bet gan finanšu regulā, jo šeit darbojas koplēma procedūra, kas ir daudz eh, spēcīgāka procedūra. Un tādā gadījumā mēs varētu iekļaut tād, šajā atzinumā grozījumus, kur būtu runa par uh, diskusijām, ko mēs uh, tikko noslēdzām, runājot par nākamā gada budžetu. Tas būtu viens, ko mums vajadzētu apspriest. Un nākamais, uh, kas uh, tika pieminēts nevis šodienas diskusijās, bet ko ir minējuši šīs uh, komitejas deputāti par EDAP izdevumiem. Mums nav jādomā tikai par Eiropas Savienības paveikto, bet arī par dalību valstu ieguldījumu EDA budžetā. Pretējā gadījumā mums būs daudz sarežģītāk saprast, kas tad mums pašiem ir darāms. Es nevēlētos šeit iejaukties Eiropas Savienības un dalību valstu kompetenču sadalījumā, bet eh, kā informatīvs punkts tas ir ļoti svarīgs. Tie būtu svarīgākie grozījumi un arī komentāri par uh, to, ko mēs varētu vai ko mums vajadzētu iekļaut. Varbūt vajadzētu veikt arī kādus papildinājumus un tehniskas izmaiņas. Iespējams, ka tiks iesniegti vēl pāris grozījumi pirms e, termiņa, kas ir nākamnedēļ. Bet, e, jebkurā gadījumā 7, 8 un 9 ir tie svarīgākie grozījumi. Mums ir jādomā arī par uh, to, vai mums vajadzētu iekļaut budžetu atsevišķām kārtmisijām šajā budžeta regulā. Lielas paldies uh, Fārmakungam, lielas paldies arī par jūsu darbu un par uh, prezentāciju un par to, ka ievērojāt jums atvēlēto laiku. Broka kungam trīs minūtes, lūdzu. Aiz. Herr Präsident. Priekšstādātāja kungs izteikšu tikai īsu piezīmi. Paldies kolēģim Domāju, ka viņš strādā pareizā virzienā un ka grozījumi, cik tālu tie ir eh, pieejami, tos atbalstīsim, jo tas atbilst tai vienošanās, eh, teiksim, tam, teiksim, ko sasniedzām. Un budžetā tas, kas ir iespējams, šeit vajadzētu vēl runāt, jo augstā pārstāvja paziņojums uh, par Gualtierī teikto un par pozīciju un uzlabojumu. Mēs varētu izvērtēt, cik tālu tas ir izmantojams, jo šeit diskusijā, protams, ka parlamenta uh, intereses ir daudz uh, caurskatāmāks nekā izpildu dienestu uh, iespējas, viņiem jābūt arī elastīgiem. Mums vajadzētu atrast tādu saprātīgu kompromisu, kas atbilst abu pušu in interesēm, kā Gualtierī kungs uh, jau ir sācis darboties. Es gribētu lūgt priekšsēdētāju kungu, lai mēs pēc iespējas ātrāk diskutētu par um, ierēģu nolikumu. Jo šeit ir dažādas nobīdes un mums vajadzētu uh, termiņus ieturēt, jo daudz laika esam zaudējuši, jo līguma tik vēl ratificēta un tā tālāk. Un ja es uh, tagad raugos uz situāciju, kā Eiropa tiek reprezentēta, Eiropa Vašingtonā, piemēram, vai tuvo austrum sarunās un citās vietās, nu patiesi ir pienācis laiks, lai šāds dienests tiktu izveidots. Un kvalitātei jābūt nodrošinātai, kā tāpat arī darba kvalitāte jānodrošina komitejās un plenārsēdēs, un mums nevajadzētu veidot kaut kādus laika šķēršļus, termiņu šķēršļus. Uh, Tādēļ uh, būšu pateicīgs kolēģiem par finanšu risinājumiem, lai mēs tos varētu atbilstošā laikā pieņemt un lai personāla nolikumu varētu arī tā pieņemt, ierēģi nolikumu. Un, protams, ka mums būs jādiskutē arī budžeta un citās komitejās tas, kas notiek cik tālu, to ievērojam Jo mēs esam komiteja, kas vēlas, lai ārlietu politika būs, būtu funkcionējoša, un uh, budžeta komitejā un citās varbūt ir citas prioritātes. Tas arī ir saprotams. Un es domāju, ka pirms noslēdzošā balsojuma, tad mums vajadzētu uh, komitejā saprast, ka mums uh, jāmēģina īstenot uh, mūsu mērķus. Sirsnīgs paldies! Grazie, honorevole Brok! Uh, honore... Paldies Broka kungam! Brantneris kundzei trīs minūtes. Ups, sorry. Es vēlētos eh, sveikt Pārma kungu par eh, viņa sagatavotu atzinumu. Eh, Broka kungs jau teica, ka mums vajadzētu šo atzinumu pielāgot afetu vajadzībām. Man būtu viens jautājums par desmito pantu. Tur jūs runat, runājat par budžeta pilnvaru samazināšanu atsevišķajām delegācijām. Manuprāt, ir ļoti labi, ka komisija ir runājusi par konkrētām delegācijām. Šeit nav runa par delegācijām kā tādām, bet gan par delegāciju vadītājiem. Es neuzskatu, ka komisija šeit var rīkoties bez konsultēšanās ar parlamentu. Ja tas tiktu iekļauts vispārīgajos noteikumos, tad komisijai būtu šādas pilnvaras, bet mums ir vajadzīgi grozījumi budžeta regulā, tad gribētu jūsu skaidrojums par šo punktu. Tāpat arī par 12. punktu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi labs un es to atbalstu. Tātad viens jautājums. Lielas paldies Branderis kundzei. Gvaltjērī kungam trīs minūtes. Grazie, kolēģa eh, Fār. Paldies. Paldies arī Fārma kungam. Fārma kungs jau ļoti labi izklāstīja savu tekstu. Tieši tāpēc es neatkārtošu to, ko viņš minēja, es piekrītu visam teiktajam. Es vēlētos uzsvērt politisko nozīmīgumu. Ne tikai attiecībā uz saturu, bet arī uz to, kas šeit nav iekļauts. Ir jāatcerās par saikni ar budžeta komitejas referenta ziņojumu. Ja mēs paskatāmies uz finanšu regulas pirmo pāntu, kur ir uzskaitītas institūcijas, es uzskatu, ka struktūra, kas šeit ir ietvērta, ir ļoti būtiska. Tātad ārējās rīcības dienas tiek eh, likts zem padomis. Tātad attieksme pret eh, dienestu ir tāda pati kā pret institūciju. Es uzskatu, ka mēs šeit ejam par, pa bīstamu ceļu. Ja mēs kārlietu komiteja neiesniegsim šādu grozījumu, tad mēs netieši nosūtīsim skaidru signālu, ka mēs nevēlamies atsākt Eiropas institūciju pārdefinēšanas procesu, kas vienmēr ir ļoti apgrūtinošs. Mums ir jāatcerās, ka tas ir standārta Eiropas ārējās rīcības dienests, un tieši uz to mēs arī vēlamies likt uzsvaru. Ja runa par pārējiem punktiem, tad es uzskatu, ka mēs varam piekrist Ferma kunga teiktajam. Mēs varētu nedaudz uzlabot eh, šo priekšlikumu dažās detaļās, bet jautājums ir par to, vai finanšu regulā mums ir atsauce uz jauno kādu struktūru. Tām ir jābūt atsaucēm principiālā ziņā šeit eh, nevajadzētu nosaukt konkrētus skaitļus. Budžeta procedūrā tad arī tiks noteikts, kurā kategorijā tiks iekļauta katra konkrētā misija. Ņemot vērā jau paustos, paustās bažas, mēs nekādā veidā neriskējam ar kādu budžetu. Es uzskatu, ka katrā kategorijā ir iespēja pārbīdīt šīs lietas, un bez parlamenta piekrišanas to nevar izdarīt. Lielas paldies Gvaltierī kungam! Tagad dodu vārdu doktoram Kristofsenam, kas runās augstās pārstāvis un vicepriekšēdētājs vārdā. Lielas paldies, priekšēdētāji! Paldies par jūsu teikto, proti, ka AFET komiteja sekos šiem jautājumiem un darīs to ļoti uzmanīgi. Es uzskatu, ka ikvienam tas nāks par labu. Es vēlētos pateikties Ferma kungām par viņa atzinuma projektu. Viņš pareizi norādīja, ka šis ir koplēmuma jautājums. Es vēlētos piebilst, ka pat ja oficiāli mēs eh, nebijām pakļauti koplēmuma procedūrai, kad mēs jūlijā pieņēmām šo de facto lēmumu, mēs sekojām koplēmuma procedūrai, kā jau jūs varat eh, redzēt no padomas teksta. Šis padomas teksts pilnībā atbilst parlamenta sniegtajam atzinumam kas datēts ar 6. jūliju. Tieši šī mesla dēļ es uzskatu, ka ir ļoti būtiski ievērot uh, arī otrajā posmā šo 6. jūlijā pieņemto lēmumu. Manuprāt, šis teksts respektē jūlija vienošanos. Mm. Man šajā tekstā viss apmierina. Kā jau tika minēts, astotais grozījums ir ļoti nozīmīgs grozījums, jo tajā ir ietvertas vairākas sīkas detaļas. Mēs esam gatavi sniegt šādu informāciju. Varbūt mums uh, būs nedaudz jāpiestrādā pie dažādiem tehniskiem formulējumiem. Ir ļoti svarīgi nepazaudēt to, kas tika iekļauts 8.5 pantā. Šeit ir runa par to, ko Eiropas Savienība dara attiecībās trešajām valstīm. Šeit nav runa tikai par Eiropas ārējās rīcības dienestu, te nav runa tikai par komisiju vai administratīviem izdevumiem. Uh, Te ir runa arī par eksploatācijas izdevumiem. Ja mēs pastamies uz detaļām, tad šīs detaļas runā tikai par administratīviem izdevumiem. Tagad par punktiem, ko Ferma kungs pieminēja savos komentāros. Par to, vai mums vajadzētu izmantot finanšu regulu, lai tajā iekļautu politiskās deklarācijas pēdējo punktu. Es šeit eh, neesmu lēmumu pieņēmējs. Vienīgais, eh, ko es varētu piebilst, deklarācijā par politisko atbildīgumu tika teikts, ka šo problēmu noteikti skatīs plašākā starpiestāžu nolīgumā. Šķiet, ka ikviena interesēs ir nodrošināt, lai visas institūcijas ievērotu jūlija vienošanos. Šķiet, ka jūs tagad to cenšaties pārcelt citā instrumentā, un diez vai tā ir pareizā pieeja. Var atbildēt Brandneres kundzei, ka šīs atsau, atkāpšanās tiesības attiecas uz katru konkrēto delegācijas vadītāju. Lielas paldies! Lielas paldies doktoram Kristofersonam! Tagad došu vārdu Ferma kungam noslēguma vārdiem, lai viņš varētu atbildēt uz grozījumiem tik apspriesti un arī komentēt eh, komisijas teikto. Paldies! Lielas paldies par komentāriem, un cik vēl es saprotu, tad īsnībā mēs varam vienoties par šo atzinumu. Ir divas lietas, kuras es gribētu komentēt. Pirmām kārtām Brantneris kundzei vēlētos atbildēt. Es pilnībā piekrītu Kristofersona kungam, ka tas attiecas uz katru konkrēto situāciju. Komisija nevar mainīt principus kā tādus, bet tos var piemērot katrā atsevišķā gadījumā. Un šķiet, ka mēs esam viens prātis par šo punktu. Tagad Kristofersona kunga teiktais par kādu pa budžeta pozīcijām. Ja runa par starpiestāžu nolīgumu, tad to vajadzētu pārlikt uz citiem dokumentiem. Iespējams, tas būtu personāla nolikums, varbūt eh, to varētu saglabāt arī starpiestāžu nolīgumā. Mums vajadzētu to tā kārtīgāk papētīt. Neesmu pārliecināts, vai budžeta pozīciju prezentēšana ir jādara starpiestāžu nolīgumā, vai labāk to iekļaut personāla nolīgumā. Madrides nolīgums izslēdz manu ieteikumu. Es domāju, ka mums to vajadzētu vēl papētīt. Es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi uh, panākt risinājumu. Mēs uh, esam par to sprieduši un strīdējušies jau vairāk kā desmit gadus. Uh, par to, kādam ir jāskatās kādu budžetam. Es esmu atvērts dažādiem ieteikumiem, taču esmu pārliecināts, ka tas mums ir jādara finanšu regulā, nevis starpiestāžu nolīgumā. Paldies! Grazie eh, al nostro relatore, onorevole Ferm. E... Paldies eh, referentam Fermam. Pāris komentāru par laika grafiku. Laika termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. septembrī 2018. vakarā. Diemžēl. Vēlētos jums paust to, ka balsojumi budžeta un budžeta kontrolas komitejās pārklājas, jo šai procedūrai ir ierobežots laiks. Un es atvainojos tiem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda, bet šajā gadījumā mēs varam iesniegt grozījumus tikai angliski. Attiecībā uz balsojumu komitejā tas ir paredzēts 20. septembrī. Oktobra otrā plenārsēde ir paredzētais laiks balsojumam plenārsēdē. Tagad sīk īsāk par eh, turmāko laika grafiku. AFIT eh, komitejas sēde ir paredzēta 6. septembrī 2007. vakarā un 7. Eh, septembrī 2017. Eh, vakarā.